Possiamo iniziare. Kolēģi, ja jūs neiebilstat, varbūt pat, jā, ja zāli nav pilna, tomēr, lai mēs nekavētos, es aicinu pāriet un došu uzreiz vārdu Klēna kungam. Kann man mich hören? Geht das? Vai varat mani dzirdēt? Labi. Mm, godātā priekšsēd, godātie deputāti. Paldies, ka var šeit uzstāties arī 30 miljonu Eiropas Savienības astmātiķu vārdā, kuri mūsu eh, nevar eh, iegādāties mūsu medicīnisko produktu efekto kopš 12 gadiem tādēļ, ka komisijas kļūdas dēļ. Eh, kas ir mūsu petīcijas pamatā? Ir runa par mazu medicīnisku palīglīdzekli no plasmasas, inhalācijas palīgi instrumentu ar vārdu efekto, ko var pārdot bez receptes un kas astmātiķiem atļauj Eh, droši arī guļot, inhalēt eh, eh, šo medikamentu, kas ir liels, liela priekšrocība astmātiķiem, jo 70%, 80% astmas gadījumu liekmi rodas naktī, un tieši tādēļ ir svarīgi, ka šajā brīdī labi darbojas inhalācijas ierīce. L eh, formā eh, standarta inhalācijas palīdzības eh, tomēr nedarbojas guļot, un kas Fraunhofer institūts ir pierādījis to vienā pētījumā, komisijai tas labi zināms. Es šo produktu izmantoju kopš 30, kopā 30 tūkstoši citiem astmātiķiem, kopš šis produktu laišanas tirgu 1922. gadā guļot, un, un man ir ļoti labi. E, veselību. Un tagad es jums demonstrēšu, kā es to arī sēžot ļoti labi varu izmantot. Es vienmēr ņemu līdzi šo astmas uh, uh, uh, inhalācijas ierīci. E, tas nav nekāds dopings, es redzēju, ka tas ne tikai guļot labi darbojas. Kopš es e, šo e, produktu izmantoju regulāri, man vairs nekad nav bijis jādod uz slimnīcu asmas leikas gadījumā, kas ietaup daudz naudu ārstēšanas izmaksas. Tādēļ ir var pierādīt, ka šādi tiek ietaupīt lieli līdzekļi un pēc mūsu aprēķiniem līdz šim neļaujot izmantot šo produktu ir 50 miljārdi eiro eiro kaitējums nodarīts Eiropas slim, slimības apdrošināšana. Lielākais labumguvējs no tā ir farmaceitiskā rūpniecība. Um, efekto ir domāts uh, um, tikai inhalācijai. Um, uh, bet ko, to var arī špricēt. Uh, bet tas nav, tā nav, tas nav zālis, kā to apgalvo iestādes. Produktam ir CE marķējums un um, um, Tāpēc uh, Vācijas federālas zemes Zaksens Anhaltas uh, iestādes tika aicinātas uh, nepamatoti no varas iestādēm uh, izbeigt uh, produkta uh, tirdzniecību. Uh, um, Tālāk um, eh, Bavārijas varas iestādes aicināja tad Zaksenas Anhalts iestādes uh, produkta uh, eh, laišanu tirgu uh, aizliegt un um, pamatojot to ar tiesas lietu, kas vēl nebija izskatīta. Uh, Eh, varas iestādes šādi eh, eh, vairāk nekā gadu desmitu ar, patvaļ, ar, ar, ar, ar, ar patvaļīgiem visādām prasībām, kas nemaz nav prasītas direktīvā 9342 EK. EK ir šo pirmās klases medicīnas produktu laišanu tirgu aizlieguši. Un šī, e, e, es, e, šīs dalībvalsts stratēģija no komisijas puses tika akli pārņemta, lai iespējams dēļ lobby, kas izdarīja spiedienu uz komisiju, lai šo monopolu Eh, lai aizsargātu rūpniecisks monopols. Eh, un tas kaut gan eh, mēdiķi, eksperti un zinātniskā literatūra skaidri pierādījuši, ka šis produkts ir nekādīgs un pat ļoti noderīgs. Vairāk nekā 200 miljonu reizi ir izmantot šis produkts. Kopš 96. gada 30 tūkstoši astmātīšu izmantošu neviens negatīvs gadījums nav bijis. Es jums jautāju, kā tas var būt, ka produkts vairāk nekā 200 miljonu reizi ir 14 gadu gaitā droši izmantots, un, un e, tā ir pilnīgi droša vēsture. Kāpēc joprojām tiek apšaubīta produktu drošība? Um, un tomēr tiek prasīts uh, vēl papildus uh, pārbaudas. Komisija jau gadiem ilgi uh, apzinās šo problēmu, un tomēr uh, uz, turpina uzstādīt nepamatotas prasības, uh, tī, ļoti labi zinot, ka tas ir pilnīgi, nepieciešam, uh, pilnīgi nav nepieciešams. Uh, jau um, 98. gadā, vēlākais 2005. vajadzēja uh, komisijai atrisināt šo problēmu, bet tas nav noticis. Uh, Priekšsēdus kundzes deputāti. Uh, kā arī uh, juridiskā komitija ir atzinusi savā atzinumā, uh, komisija jau vairāk nekā gadu desmit ignorējusi, pārkāpusi rupī kopienas likumdošanu. Tas ir neticams skandāls un uh, uh, Jau 97. gadā šo jautājumu vajadzēja atrisināt. Desmit gadus uh, vēlāk, ja produkts uh, ir tikai it kā tik bīstams, uh, eh, 2010. gada februārī uh, Miņķens uh, administratā tiesa norādot uz komisijas oficiālo uh, vēstuli. Um, pretrunā ar Eiropas kopienu tiesas prejudiciālu nolēmumu pieņēma lēmumu, uh, uh, bet uh, mūs par to netika nekas ziņot saulēcīgi tādēļ, ka mums nebija iespēja uzzināt par šo lietu, lai gan mēs bijām pieprasījuši piekļuvu dokumentiem. Um, komisijas it kā veiktā analīze 2007. gada jūlijā eh, arī mums mm, par to uzzinājām tikai krietni vēlāk, tā ka nevarējām paust savu viedokli par to. Atbildīgais ģenerāldirektors Haņs Ureks mums citēja. Eh, mm, runājot par procedūru, 2097. Eh, gada jums ir zināms, ka process vairs nav turpinājies, mēs esam saņemši no mums visu nepieciešamo informāciju, jūs uzskatiet, ka ir nepieciešams šajā lietā vērsties tiesā, kā jūs jau vairāk kārt esat piedraudējuši tad tas, protams, ir jūsu ziņā. Kā lūdzu? E, divi oficiāli komisijas e, atzinumi ar pilnīgi pretrunīgu e, saturu par procedūru, kas jau kopš 12 gadiem nav notikusi, kā gan tam vajadzēja būt. Mūsu uh, um, sūdzība uh, Eh, pret Bavārijas federālo pavalsti um, Eiropas kopienu tiesā tika um, noraidīta un, un uh, spriedumam ir, ir juridisks spēks. Tāpēc mēs, mums, diemžēl, juridiskās iespējas ir izsmeltas, bet um, šī novilcināšanas taktika ir novedusi pie tā, ka uh, 300, vairāk nekā 300 miljonu eiro e, tiek izšķērdēta un komisija e, visu laiku cenšas no šīs atbildības izrāzīties. Tāpēc mēs aicinām e, lūgumrakstu komiteju izveidot izmeklēšanas komisiju, lai visus šos nebūšanas komisiju 30 miljonu asmātiķu vārdā atklātu un izpētītu. Mums nav savu politiskās partijas, mums ir vajadzīgs steidzam jūsu atbalsts, tāpat kā arī Eh, veselības apdrošināšanām. Ehm, eh, ja jums ir juridiski jautājumi, tad mūsu eh, advokāts dr. Dāvids Šnaiders Dāja Menza labprāt jums tos atbildēs. 30 miljonu asmātiķu un es pateicamies jums par pacietību un uzmanību. Paldies! Grazie. Paldies! Un tūlīt es dodu vārdu komisijas pārstāvjiem. Much, eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka nolēmāt izskatīt šo punktu kā pirmo šo pēcpusdienu. Komisija neapstrīda to, ka šī ierīce, ko ir izgatavojis lūguma rakstiesniedzējs, ir ļoti potenciāli tā ir labs potenciāls attiecībā uz medicīnas izmaksu samazināšanu gan pacientiem, gan arī apdrošināšanas kompānijām. Taču komisijas pienākums ir nodrošināt, lai visas medicīniskās iekārtas, kas ir apgrozība Eiropas Savienībā, būtu drošas un neradītu riskus Eiropas pilsoņiem. Kā Klaina kungs tikko teica, medicīnas iekārtas e, tiek regulētas 1993 gada direktīvā. Šī direktīva ir aktualizēta jau vairāk kārt, un pašlaik tā arī tiek pārskatīta, lai iesniegtu jaunus priekšlikumus attiecībā uz jaunās direktīvas grozīšanu 2011. gadā. Medicīnas iekārtas pretēji farmaceitiskajiem produktiem netiek pakļautas apstiprināšanas procedūrai, tās nav jāapstiprina centrālā iestādē. Taču tās ir pakļautas certifikācijas sistēmai. Un šīs certifikācijas mērķis ir atkarīgs no tā, vai e, šī medicīnas iekārta tiek klasificēta kā augsta riska vai zema riska medicīnas iekārte. Šis inhalators, e, ko ir iz, izgudrojis e, lūgumas tiesniedzējs, ir zema riska produkts, un līdz ar to Eh, katrs ražotājs var to pats certificēt. Nav vajadzīga kāda trešā iestāde vai kāda cita iestāde šādai certifikācijai. Tomēr, lai uzliktu šo CE zīmīti marķējumu, kas certificē, ka produkts atbilst direktīvas prasībām un ka to var brīvi pārdot visā Eiropas Savienībā, ražotājiem ir jāsagatavo tehniskais dokuments, kurā būtu iekļauti dati, kas pierāda, ka produkts ir drošs. Un šķiet, ka šeit eh, mūsu viedokļi atšķirās. Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējs nekad nav varējis eh, Vācijas varas iestādēm pierādīt, ka šis produkts ir drošs. Šie vajadzīgie tehniskie dokumenti tā arī nav aizpildīti. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka lūgumrakstā iesniedzējs un ražotājs nav izpildījuši prasības, kas ļautu uh, produktu laist apgrozībā un uh, ievietot tirgū. Šī lieta izvirza divus uh, nosacījumus attiecībā uz direktīvu 8. pāns, kas runā par drošības uh, procedūrām un 18. pants. Abas šīs procedūras ļauj nacionālajām varas iestādēm aizliegt eh, izplatīt produktu tirgū. Astotais pants ir šī drošības klauzula. Tas tiek izmantots tad, ja mm, kāds produkts, kas jau ir apgrozībā tirgū, kaut kāda iemesla dēļ tiek uzskatīts par bīstamu. Kāda iestāde dalība valstī uzskata, ka tas ir bīstams. Tas varētu būt ražošanas procesa defekts, Tas varētu būt arī um, tāpēc, ka ir atrā, atklāti jauni zinātniski pierādījumi par kādiem jauniem iepriekš nezinātiem riskiem, un tieši tāpēc arī Vācijas varas iestādes sniedza uh, pirmo paziņojumu komisijai par savu nolūku aizliegt lūguma raksta iesniedzēju produktu. Uh, un tas notika jau 1997. gadā. Šī procedūra tā arī netika pabeigta, jo saskaņā ar komisijas rīcībā esošo informāciju uh, un saskaņā ar ražotāja vēstuli, kas tika nosūtīta Vācijas varas iestādēm, uh, produkta ražotājs piekrita, ka tas izņems produktu no tirgus un uh, pauda arī savu apņemšanos pabeigt tehnisko dokumentu. Uh, Tieši tāpēc komisija uzskatīja, ka nav nekādas iespējas, ka šis produkts parādīsies tirgū vai arī, ka šis aizliegums tiks jebkad apstrīdēts. Šķiet, ka arī lūgumraksts iesniedzējs šo situāciju bija sapratis tieši tāpat. Viņš nosūtīja vēstuli komisijai mazliet vēlāk, tas notika 1900, nē, es atvainojos, 2007. gada maijā. Nākamā reize, kad mēs dzirdējām par šo produktu, bija 2006. gada augusts, proti lūgumraksta iesniedzējs informēja komisiju par to, ka produkts atkal ir tirgū, šoreiz ar citu nosaukumu, un to ražoja arī cits ražotājs. Bet tas atkal tika izņemts no tirgus, eh, jo varas iestādes eh, iz, iz, nāca klajā ar aizliegumu. Tolaik tika atklāts, ka 18. pāns ir pārklāts un ir iesaistīts, un tur tika teikts, ka dalībvalstu varas iestādēm, tas ir Vācijas varas iestādēm, ir jāpārtrauc uh, tādu produktu izplatīšana, kas neatbilst drošības prasībām. Komisija neapstrīd to, ka šis produkts neatbilst direktīvai, jo lūgumraksties niedzējs vēl nav apkopojis visus vajadzīgos pierādījumus, uh, visus vajadzīgos datus, kas norādītu, ka šis produkts ir drošs. Tātad nav pietiekami daudz pierādījumu, ka šis produkts ir drošs. Nav arī pierādījumi, ka tas būtu bīstams, taču komisija uzskata, ka Vācijas varas iestādes ir pareizi atrisinājušas šo jautājumu. Otrajā uh, gadījumā tika piemērots 18. pants. Mēs zinām, ka lūgumraksta iesniedzējs ir izmantojis savas tiesības Vācijas tiesās mēs esam iepazinušies ar Bavārijas administratīvās tiesas spriedumu, kas eh, tika publiskots februārī šogad. Protams, ka šo spriedumu var pārsūdzēt. Komisija neieteica tiesai eh, saņemt prejudiciālo nolēmumu. Tas ir pretēji tam, ko lūgumraksta iesniedzējs tikko teica. Taču tiesa uzskatīja, ka tā ir vajag tā rīkoties. Tātad tā nevēlējās atsaukties uz Eiropas kopienu tiesu. Un, kā jau es teicu, šīs spriedums vēl nav pārsūdzēts. Lūgumraksti iesniedz, iesniedzējs var iesniegt vajadzīgos pierādījumus Vācijas varas iestādēm, un no 2006. gada augusta līdz 2008. gada janvārim komisija organizēja vairākas tikšanās, kur tika pieaicināti gan lūgumraksta iesniedzējs, gan ražotājs, gan Vācijas iestādes. Tā rezultātā iesniedzējiem tika sniegtas detalizētas konsultācijas par to, kādi tieši pierādījumi un dati ir vajadzīgi, lai šo failu pabeigtu. Vācijas federatīvās iestādes norādīja, ka pietiktu ar fiziskiem datiem. Tas izmaksātu iesniedzējiem 30 līdz 40 eh, tūkstošus eiro. Tāpat arī vajadzētu veikt testus ar pacientiem. Ja šādi pacienti, ja šādi pacienti ir, kas pašlaik lieto produktu, tad šādus datus būtu ļoti vienkārši apkopot. Komisija ir rīkojusies no, neordināri šajā gadījumā, proti tā ir lūguma raksta iesniedzēju mm, mēģinājusi panākt, lai lūgumraksta iesniedzējs tiekas ar Vācijas varas iestādēm. Mēs parasti tā nerīkojamies, bet mēs sapratām, ka šajā gadījumā tas ir mazs uzņēmums, kas īsti netiek galā ar grūtībām, kādas tam ir stājušās ceļā. Mēs saprotam, ka Vācijas iestādes ir pareizi interpretējušas eh, šo gadījumu. Eh, Saksijas Anhalts mēģināja vienoties ar Bavārijas iestādēm, lai šis produkts nenonāktu tirgū. Un tieši tāpēc arī uh, Federālā medikamentu aģentūra ir rīkojusies tieši tāpat. Paldies! Jās, paldies, paldies kom, eh, kom, komisija! Un, lai mēs eh, neiekavētu tā, kā tas notika tagad eh, šorīt no rīta, un lai varētu beigt uh, šodos ieskatīt komisijas klātbūtnē. Es lūdzu izteikties eh, īsi jērkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Viesraksts šiem lūgrostam bija lēna nogalināšana. Procesa ilgums jau liek krietni aizdomāties, neesmu jurists, bet mūsu juridiskā komiteja šādi vērtē šo situācija, ka komisija laikam un arī uh, dalībvalsts iestādes ir tādu uh, tiesību liekšanas stratēģiju uh, um, īstenojušas. Un te tad arī vēl ir atsaucis uz diviem dažādiem pāntiem, starp 8 un 18. 1997. gadā. Uh, petīcijas iesniedzējs jaunu procedūru, izveidojas med, e, medicīnas ierīts, e, tirgu e, palaidis, tad viena federāla palas to atļauj, cita to aizliedz, tad šis process tiek uzsākts, kas nav pabeigts it kā, bet varbūt tomēr, tad man būtu jautājums komisijā, vai šīs, šī procedūra ir e, pabeigta vai nav, jo problēma ir tāda bijusi Vācijas tiesos Uh, lūgumrakstu iesniedzējiem tieši tāpēc tika uh, uh, atteikta iespēja griezties tiesā, ka it kā procedūra ar komisiju vēl nav beigusies. Katram pilsonim ir tomēr tiesības uz informāciju un arī saņemt lēmumu savā lietā. Un vissliktākais ir tas e, arī e, e, kaut kādas lūguma iesniedzēja, kad vispār nav lēmumu, kaut vai slikt lēmums, tas ir labāk nekā vispār nav lēmumu. Ja, ja lēmums netiek pieņemts, tas ir tā kā nomērdēšana badā, ka jūs noliek malā un vienkārši jums jāgaida, jāgaida un nekā nav. Tātad tā ir lielākā problēma, un es gribētu apšaubīt, ka šīs ilgums vispār tiesību valstī būtu pieļaujams. Un tā ir problēma, kādas to saskatu. Tāpēc lūdzu komisiju vēlreiz sacīt, vai jūs esat pieņemši lēmumu saskaņā ar jūsu procedūrām vai nēsiet. E, Lūgbrākstiesniedzējiem ir tiesības, ka jūs lēmumu pieņemiet. Un šeit mums, es domāju, būtu jāpauž tiešām arī ļoti skaidri sava e, neapmierinātība arī plenērā tā nevar būt, vienalga, kas notiek ja ir lūgumraksti iesniedzējs, tad viņam ir uh, tiesības saņemt ne tikai informāciju, bet arī lēmumu. Vārds Hefneram. Hefneram. Jā, labs piemērs, kādēļ ir nepieciešama šāda komiteja un lūgumraksti iesniegšanas iespēja. Nevar būt tā, ka cilvēki Eiropā uh, tiek liektas tiesības. Mums ir skaidri likumi, Uh, diemžēl, tie nevienmēr tiek skaidri ievērot. Parasti persona tad vēršaties abi šajā gadījumā, pat šādi iespēja bija liekt, jo šajā gadījumā kopš 13 gadiem šī persona ir cerējusi liels uh, personīgs līdzekļus, ir runa par svarīgu patentu, viņš tiek bloķēts, bet komisija vienkārši nepieņem vispār nekādu lēmumu. Ja viņš pozitīvu lēmumu pieņem, viņš varētu sākt pārdot savu produktu, ja negatīvu, viņš vērstos tiesā. Ko dara komisija? Viņa vispār nepieņem lēmumu. Nu, tā tiešām nevar būt, es domāju. Godātā Mājers kundze, ar visiem saviem argumentiem jūs vispār nepaskaidrojat. Ja jūs balstījāties lielā mērā uz uh, saraksts 97. gadā, es to pazīstu šo saraksti, e, e, manuprāt, tur bija daži pārpratumi, kas tagad ir noskaidroti, bet ja tas tā ir, tad kāpēc jūs kopš 97. gada līdz 2007. neko nesat darījuši? Regulā ir skaidri, e, direktīvā ir skaidri pateicis, ka pēc iespējas drīzāk, as soon as possible jānotiek ir šī, šai procedūrai, ko tas nozīmē, jūsuprāt, ja līdz šai dienai nekas nav izlemts. Un tad gal galā man interesētu, kas jūsuprāt ir atbildīgā iestāde. Vācijā tā ir uh, eh, Zaksens analsts pavalsts, un tā mums vēlreiz atsūtīja vēstuli, ka 1996. gadā bija visi uh, dokumenti iesniegti, nebija nekādas iebildes, Bavārijas uh, eh, pavalsties uh, iebildes līdz šodienai nav pierādīts, ka tās būtu bijušas pamatots, un jūs rakstiet, ka līdz mūsu mūsu procedūras beigām mēs neko neesam no Zaksens Anhaltas eh, saņēmuši nekādu informāciju. Nu, ja jūs uzskatiet, ka kāda cita iestāde būtu atbildīga, nu tad eh, lūdzu informēt mūs, eh, kura iestāde būtu atbildīga. Es jums pastāstīšu, kāpēc man tas viss šķiet tik smagi. Uh, Eh, ir 30 miljoni astmātiķi Eiropā. Es pats eh, esmu astmātiķis, ka bērns 14 gadus esmu ciets no šīs slimības, un tā ir eh, medicīniski ierica, ko es inhalēju šo medikamentu, līdzīgi kā šprice. Tie kas uh, e, e, pārvalda, uh, e, ir noteicošie šajā tirgu, to drīkst pārdot tikai kopā ar to, uh, ja jūs. Uh, Um, citādi jums tas jāizmet ārā. Un te ir viens, kas to izdara lētāk, labāk. Slimokās saka, jā, tā mēs varētu tiešām liels izmaksas ietaupīt. Uh, tas ir pierādīts neapšaubām, un jūs viņam liedziet tiesības. Es gribētu pieprasīt atbildes uz uzdotiem jautājumiem, un komiteja neapmierināsies ar atbildēm, kas mūs neapmierina. Varbūt mēs plenērā eh, um, eh, arī rezolūciju. Um, Iesniegsim rezolūcijas projektu, mēs nepieļausim, ka šeit ražotājs viņam eh, tiek liektas tiesības vērt man. Paldies priekšsēd. Es domāju, ka lieta ir tiešām diezgan sarežģīta, kā jau man kolēģi to ir izklāstījuši, un man jau ir vesela uh, klāda pilna ar uh, dokumentiem, un šeit ir daudz pretrunu. No vienas puses tiek prasīts, ka uh, eh, kliniski pētījumi tiek prasīti, tad ir rakstīts, ka šie pētījumi ir izdarīti, tad citur ir rakstīts, ka pētījums nav tāds, kādu prasīja, vai tas bijis tikai diploma darbs. Es tagad, uh, man jāuzdod sev jautājumu, kas tad īsti ir? Uh, Un ja šī pētījuma tiek pieprasīta, tad kādi pētījumi tiek pieprasīti, eh, eh, vai eh, par tiem ir sniegt informācija komisijai, ja, ja nē, tad kāpēc tie nav izdarīti, kāpēc par tiem nav sniegt informācija, man tas viss nav skaidrs. Un te ir, te ir rakstīts bronhēla versus efekto, ka šie divi izstrādājumi it kā esot vienādi vai nav vienādi. Kā tad nu īsti ir? Ir ļoti sarežģīta šī matērija tieši tā arī es domāju, un tā es arī ceru, atbildus starpsaucienu, kas nebija dzirdams. Tātad juridiskai komitejai ļoti detalizēti šī e, situācija e, jāapskata, un kas attiec uz detalizētiem e, jautājumiem, es varu tikai piekrist abiem iepriekš runājušiem kolēģiem. Aukene. Nu, e, tak, fru e, formann, for, for ordet. Lielas paldies priekšsēdētājas kundze par to, ka devāt man vārdu. Šeit ir viens teikums vai viena apsauce, ko varētu uh, piemērot uh, tad, tad uh, Kebono, kas tad gūst šeit labumu. Te ir runa par medicīnas rūpniecību. Īsnībā viņi zaudētu ārkārtīgi daudz naudas, šis, ja šis jaunais uh, produkts parādītos tirgū. Es gribētu izmantot šo izdevību, lai jums pastāstītu, ka mums šeit ir izcels piemērs par to, ka mums ir vajadzīgs uh, normāls lobiju reģistrs. Šorīt mēs runājam par Porsche gadījumu. Šodien mēs, pašlaik mēs runājam par lietu, kas šķiet ir vēl ļaunāka. Man šķiet, ka farmaceitijas industrija pat vēl labākā autoindustrija var apiet komisijas priekšrakstus. Es uzskatu, ka mums šeit ir izcils piemērs tam, kā komisija var ietekmēt lobētāji. Asmas pacienti Eiropā ārkārtīgi cieši. Tas būtu patiešām liels, lielas problēmas uh, medicīnas industrijai, ja šis produkts nokļūtu tirgū. Es redzu, ka komisijas pārstāvētāji krata galvu, ka tas tā nav, bet es uzskatu, ka šī iekārta ir ļoti vienkārša un viss šis jautājums ir īstenībā vienkārši smieklīgs. Mi sembra abbastanza chiaro che la risposta della Commissione non abbia dato soddisfazione. Man šķiet eh, samērā skaidrs pēc jūsu runām, ka komit komitejas locekļi ar jūsu uzstāšanos kundze nav visai mierā attiecīgi. Es e, lūkšu jums rakstisku ziņojumu, nelielu kopsavilkumu. Un tādējādi izveidosim komitejas e, pozīciju. Jūs man lūdzat vārdu. Es uzdošu jautājumu arī komisāram Dalī es lūkšu viņam garantijas un nodrošinājumus, jo tas, ko mēs runājam šodien, eh, neatbilst tam, ko mēs dzirdējām iepriekšējā reizē. Tādējādi, balstoties uz papildu informāciju, kas ir saņemta šodien, es ceru, ka drīzumā mēs saņemsim eh, galīgu atbildi un lūgumrakstu iesniedzēji varēs izmantot instrumentu, kas dod iespēju tiem aizstāvēties. Mēs tik tiešām vēlamies saņemt šo atbildi. Un arī e, komisārs strādā minūti komisijai tagad. Thank you. Paldies. Atgriezīsimies pie pirmsākumiem. Sākotnējā procedūra bija drošības procedūra saskaņā ar 8. pantu. Tas notika jau 1997. gadā. Komisija to izskatīja, taču tā saņēma informāciju no ražotāja, ka ražotājs nevēlas turpināt pārdot produktu. Noteikti, ka būtu bijis labāk, ja komisija tolaik būtu prasījusi Vācijas iestādēm oficiāli atsaukt šos paziņojumus. Tas netika darīts, jo visi uzskatīja, ka tas nav nepieciešams, ka visas iesaistītās puses vienu otru saprot. Kad produkts atgriezās tirgo pēc eh, gandrīz desmit gadiem, eh, Klaina kungs mūs informēja, ka ir iesniegts jauns aiz, aizliegums. Mēs ļoti rūpīgi to izskatījām, un mēs nolēmām, ka tā īstenībā nav 8. panta procedūra, bet gan 18. panta procedūra. Un tieši tāpēc kopš 2005. gada Mēs esam izskatījuši visus šos apstākļus saskaņā ar 18. pāntu. Kleina kungam nav atņemtas viņa tiesības iesniegt pārsūdzību. Viņš ir arī izmantojis savas tiesības iesniegt prasību Vācijas tiesās. Vācijas tiesas ir nolēmušas, ka produkts tā pašreizējā izskatā neatbilst medicīnas iekārtu direktīvas prasībām. Tas noteikti runā pretī tam, ko jūs teicāt. Nav nekādu noteikumu, kas eh, noteiktu, ka nedrīkst pārdot inhalatoru bez medikamentiem. Tas ir pavisam leģitīmi, bet ir jāpierāda, ka inhalators ir drošs. Un problēma ir tāda, ka mums šādu pierādījumu pašlaik nav. Kleina kungs eh, saka, ka tas ir divkārt eh, efektīvāks, lai medikamentus varētu uh, dabūt ārā no uh, dozētāja. Tas nozīmē, ka medikaments iekļūst eh, pacienta ķermenī daudz savādākā veidā. Iespējams, ka uh, tur varētu būt pārdozēšana vai arī doza varētu būt pārāk maza. Tieši tāpēc ir vajadzīgi šādi pierādījumi, proti, ka inhalators nerada draudus cilvēku veselībai. Paldies! Paldies, debatas mēs neatsāksim. Man nelikās, ka precizi, šis precizējums atbilst mūsu uzdotiem jautājumiem. Tas neatbilst tam, ko mēs jums jautājām. Un tas uh, pamato uh, pretējo attieksmi komisijā, tad, kad tā mums šādā veidā atbild, sniedz atbildes, kuras neatbild Eh, neatbilst mūsu jautājumam. Un komisāram Dalī es to nodošu tālāk un gribēšu saņemt jūsu uzstāšanos rakstveidā. Šī rakstiskā atbilda arī tiks eh, eh, iesniegta lūguma rakstiesniedzējiem, un es ceru, ka septembrī mēs atg varēsim atgriezties pie šīs sanāksmes, koordinātoru sanāksmes laikā, lai varētu skatīt iespējas. Rāfērku. Uh, if you allow. Eh, un minūto uh, eh, per. I think the eh, whole thing is misunderstanding, has to be cl clarified. Maybe one minute. Lūgumraksta iesniedzējiem varbūt varētu dot vienu minūti laika. Un minūto. Tika atkārtoti vieni un tie paši punkti, bet nu labi, viena minūte jums. Lielas paldies priekšēdētā. Patiešām eh, šeit ir ārkārtīgi liels apjukums komisijā. Eh, Pirmkārt, vēlētos norādīt uz šo 8. un 18. pantu. Komisija pati eh, savā vēstulē, ko tā nosūtīja 2009. gada 22. februārī, tā norāda uz šo 8. pantu 93. gada direktīvā. Es nesaprotu, kāpēc pēkšņi parādās 18. pants. Eh, protams, ka vajadzēja veikt šo drošības eh, klauzulas procedūru. Ja par pierādījumu nastu, eh, es neuzskatu, ka patentētājiem vajadzētu pierādīt, ka viņa produkts ir drošs. Tas ir pretēji. Ja dalībās vēlas izņemt šo produktu no tirgus un vēlas veikt šādus pasākumus, tad tieši 8. pantā ir norādīts, ka dalībvalstī ir jāsavāc šie pierādījumi par produkta bīstamību. Tātad ir jāpierāda, ka produkts ir bīstams. Ir bijuši vajadzīgi miljoniem eh, dažādu pacientu, lai pierādītu, ka šis produkts nav bīstams. Šeit nav pareizi arī fakti. Nereizi netika norādīts, ka šis produkts ir jāņem ārā no tirgus. Mēs esam saņēmuši arī pierādījumus no Bronho RD, kur ir norādīts, ka šis produkts vienmēr tiek izmantots un nav radušās nekādas, nekādi draudi pacientu veselībai. Šis jautājums par administratīvo tiesu Miņhenē. Tā ir, tiesa ir kā paļausies uz 2007. gada vēstuli. Manuprāt, tas nav pareizi. Tas vienkārši tā šī vēstule tiek tikai pieminēta spriedumā. Es vēlējos vienkārši skaidri norādīt uz šiem faktiem. Paldies! Mēs esam vienojušies par to, ka pieprasīsim papildus dokumentus, un septembrī mūsu komiteja no jauna izvēlēs situāciju, taču šī pētīcija turpinās tik skatīta. Un paldies, un tagad mēs pārējām pie Nord Stream gāzes vada, un ieteikumi uz apkārtējo vidi Baltijas jūrā es dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, eh, par to, ka šīs debatas tika pārceltas uz eh, pēcpusdienu no rīta, nebūtu bijis mums laika. Debats jau iesākās pirms diviem gadiem parlamentā par ne, to nepieciešamību veikt neatkarīgu ietekmes izvērtējumu attiecībā uz lielu projektu līdz šim nebijušu Eiropas Savienībā, kura sekas būtu ne, iespējami pārredzēt bez neatkarīgi novērtējuma. Gāzes vāds tiek eh, būvēts, viena sastāvdaļa jau ir uzceltā un e, katru mēnesi tiek uzcelti vēl vairāki, aptuveni 3 km šobrīd, un e, gāzes vada kopējs garums. Savukārt e, tika sniegta atbildi, ka Eiropas komisija nav kompetenta Eh, pasūtīt šādu neatkarīgo novērtējumu. Un komisijas prāt iesniegtie dokumenti, ko iesniedz Vācijas, Somijas, Zviedrijas, eh, attiecīgi institūti bija būtiski savukārt. Eh, pasūtītājs ir Nord Stream šai analīzei kas ir būvuzņēmējs, un mūsuprāt, nav pieņemami šāda pasūtīta, šāda būvuzņēmēja pasūtītāja analīze. Tas eh, pierāda to, ka dokumentos varētu būt uh, uh, E, būt e, ieviesušās kļūdas, vai tās varētu būt neobjektīvas. Un ir 85. gada direktīva, kur uzliek pār pienākumu veikt ietekmes e, izpēt uz apkārtējo vidi. Un tāpat arī tas norādāts uh, piektajā pantā projektā par valsts un privāto partnerību. Piektais pants uzskaitā šīs izvērtēšanas elementus tā skaitā katastrofisko ietekmi uz apkārtējo vidi, kas varētu izrietēt no šāda projekta. Un šis pants runā arī par iespējamām korektīvām darbībām balstoties uz šo risku. Un piektajā pantā, manis pieminētajā direktīvā, balstoties uz šo pantu, es gribētu uzdot dažus jautājumus. Tehniskajā dosjē Nord Stream būvē Atbildība par iespējamo ekoloģisku katastrofu Baltijas jūrā nav definēta. Runājot par atbildīgajām personām, kur atbildība varētu tikt piesaukta. Mums ir precedents. Šobrīd Meksikas līcī. Un Eh, Baltijas eh, jūras gadījumā varētu eh, palīdzēt noslēdzot līdz gāzes krānus, taču mēs nevaram iedomāties, kādas varētu būt sekas sprādzienu gadījumā Baltijas jūrā un kurš būtu atbildīgs par glābšanas darbībām katastrofas gadījumā. Projektā ir iesaistītas piecas valstis, un kura tad no tām būtu par glābšanas darbībām atbildīga. Eiropas komisija precizē, ka tai tās rīcībā nav līdzekļu, lai pasūtītu šādu ietekmes izpērte, izvērtējumu, taču mums ir bonus programmā budžets 50 miljonu eiro, un tā ir pētniecības programma Baltijas jūrā, kuras mērķis ir izvērtēt apkārtējās vides draudus Baltijas jūrām. Bet eh, tieši šis gadījums tad arī mums priekšā ir draudi apkārtējai videi un komisijas. Eh, komisija var izmantojot šo bonus programmu finansēt tādu veidu izvērtējumu, vai mūsu rīcībā ir šis budžets vai nav. Eh, tas ir pamats jautājums. Tālāk 30. lapusē E, tehniskajā sadaļā Nord Stream projektā mēs rakstām statist, lasām statistikas dati attiecībā uz iespējumu gāzes noplūdi. E, pierāda to, ka šāda noplūdes iespēja ir ļoti neliela. Un tā tad šie Šis apdraudējums uz, tiek uzskatīts par ļoti nelielu. Ir runa par zinām procedūru noplūdes gadījumā, kas varētu rasties, un vai komisija ir lietas kursā par šādām procedūrām, un vai komisija var nodrošināt šo procedūru e, izsekojamību, e, ņemot vērā to, ka e, cik liels. E, munīcijas daudzums vēl atrodas Baltijas jūrā pēc otrā pasaules kara. Kāda ir pozīcija komisijai saistībā ar to, ka Krievija nav ratificējusi ESPO konvenciju? ESPO konvencija attiecas uz vides eh, riskiem pārrobežu gadījumos, taču Tehniskajā dokumentācijā projektam parakstītāji atsaucas uz šo konvenciju, bet ja parakstītājs nav parakstījis šo konvenciju, tad kā tad viņš var uz to atsaukties? Komisārs Dimas mūsu klātbūtnē šeit norādīja, ka ir izdarīts spiediens no Eiropas komisijas puses uz Krieviju, lai Krievija ratificētu šo konvenciju, kādas ir sekas, kādas kā šis spiediens ir darbojies, vai mēs kaut ko par to zinām. Vēl viens jautājums. Šis gigantiskais projekts, kas ļoti dārgi izmaksā, eh, ir paredzēts uz 50 gadiem. Kas notiks ar šo infrastruktūru pēc tam? Kurš būs atbildīgs par eh, tās nojaukšanu, par eh, šīs infrastruktūras uzraudzīšanu pēc 50 gadiem kādā veidā šis projekts tiks e, nodrošināts. Un e, Nord Stream ziņojumā nav atbildes uz šiem e, bažas radu, viesošiem jautājumiem. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildes, un turklāt es domāju, ka tās visas mūsu šaubas, kas pa, ir izpaustas rezolūcijā pirms diviem gadiem, vēl aizvien ir spēkā. Šeit ir runa par nelielu jūru, Baltijas jūru. Tās ūdens eh, apmaiņas cikls ar okeānu ir ļoti, eh, ļoti lēns. Un ekoloģiska katastrofa tā nelielā jūrā var ļoti negatīvi ietekmēt uh, graujoši ietekmēt visas valstis, ne tikai tās, kas, ir šī, eh, kas atrodas ap jūru, ne tikai tās, kas ir būvu uzņēmēji. Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, visas ir Eiropas Savienības dalība valstis. Paldies, dodu vārdu komisijas eh, pārstāvim. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, priekšēdētājs kundze. Lielas paldies, ka sniedzāt šādu ievadu par eh, šo jautājumu. Tagad eh, došu kopsavilkumu par komisijas nostāju attiecībā uz šo ziņojumu, šo rezolūciju. Pēc tam mēģināšu atsaukties arī uz jautājumiem, ko pieminēja godājumais parlamenta deputāts. Eh, Nord Stream jautājums ir ļoti sarežģīts. Šīs darbības ir ļoti sarežģītas, ņemot vērā, ka tas ir ļoti liels projekts un arī tas ir pārobežu projekts. Uh, Tiek pieminēti vairāki punkti šajā rezolūcijā, un šie punkti galvenokārt attiecas uz vidi, taču ir arī jautājumi par risku un drošību, par enerģētiku. Ir uh, punkti pat par ārējām attiecībām. Mēs, piemēram, dzirdējām, ka te ir runa par vides diplomātiju. Tātad Jūs sapratīsiet, ka šeit īsnībā vajadzētu būt pārstāvētāji visai komisāru kolēģijai, lai mēs varētu spriest par šādu jautājumu taču komisijas mērķis ir noteikt, kāda tad ir komisijas institucionālā loma attiecībā uz šo projektu. E, saskaņā ar direktīvu, ko jūs pieminējāt, 85337, kas attiecas uz vīdes ietekmes izvērtējumiem, e, gan privātās, gan valsts e, projektos, šajā direktīvā ir noteikta struktūra dažādiem projektu izpildītājiem. Ja tiek celt šāds projekts, tad ir jāveic eh, novērtējums pār ietekmi uz vidi. Eh, to veic vai nu publiska vai privāta kompānija, un tas tiek iesniegts attiecīgajām kompetentajām dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par uh, projekta apstiprināšanu, par atļaujas sniegšanu. Taču pirms uh, atļaujas sniegšanas uh, direktīva nosaka, ka ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. Tieši tāpat arī ir jāveic eh, konsultācijas ar sabiedrību, konsultācijas ar dalībvalsts iestādēm, tā skaitā arī par šādiem pārobežu projektiem kā šis. Tad ir jāveic arī konsultācijas ar visām dalībvalstīm, kuras šis projekts varētu skart. Komisijas loma attiecībā uz šo projektu, kas eh, līdz šim ir pieņemts gan padomē, gan parlamentā, ir uh, nedod šo attīstības atļauju. Mums ir jākontrolē, kā direktīva tiek transponēta, kā to īsteno dalībvalstis. Ja jūs izlasīsiet direktīvas pielikumus, tur ir simtiem kategoriju projektiem, kas attiecas gan uz cauruļu vadiem, gan uz lielceļiem, gan arī uz uh, dažādām, dažādām ierīcēm mailopiem. Komisijai ir šāda loma ne jau tāpēc, ka komisija nevarētu tikt galā ar šādiem pienākumiem, tāpēc, ka pietrūks resursu, bet galvenokārt tāpēc, ka tas ir subsidiaritātes jautājums. Galu galā dalībvalstis taču ir atbildīgas pār projektu kontroli. Tieši dalībvalstīs šie projekti arī tiks īstenoti. Tieši tāpēc komisija šajā direktīvē netiek minēta. Uh, Tas ir tikai tāds informatīvs punkts, proti komisija ir sākusi pārskatīt šo direktīvu. Pavisam nesen, jūnija beigās, mēs uzsākām tā, publiskās konsultācijas pār direktīvas pārskatīšanu. Ja parlaments vēlēsies piešķirt komisijai jaunu lomu, izskatīt visus ietekmes uz vidi izvērtējumus visās dalībvalstīs attiecībā uz visiem projektiem, tad, protams, tas ir Eiropas parlamenta kompetencija. Lūgumrakstu komiteja mums var piešķirt šādu pienāk, šādus pienākumus, bet tajā pašā laikā mums būs vajadzīgi arī attiecīgie resursi, lai šos pienākumus pildītu. Tas būtu arī viss, kas ir sakāms par šo direktīvu, ko komisija var veikt šīs direktīvas sakarā. Proti, es nevaru pateikt neko. Galu galā tieši dalību valstu kompetencē ir apstiprināt šādus projektus. Tas tieši arī ir noticis. Projekta attīstītājs Nord Stream ir sagatavojis ietekmes uz vidi izvērtējumus, eh, balstoties uz eh, dalībvalstu likumdošanu, kuras šķērsos šīs cauruļvads. Tāpat arī šī eh, ietekmes uz vidi izvērtējumi ir iesniegt visām attiecīgajām dalībvalstīm, kā arī Krievijai, un ir izveidots tāds vispārīgs, plašs um, pētījums par uh, projekta izvērtēšanu no A līdz Z. Šis pētījums tika veikts, eh, balstoties uz komisijas lūgumu, lai mēs saprastu, ko tad īsti šīs projekts nozīmē visām iesaistītajām dalībvalstīm. Visi šie pētījumi tika nosūtīti dalībvalstu iestādēm, dalībvalstu iestādes lūdza papildi informāciju attīstītājiem, attīstītājs ir iesniedzis papildi informāciju, tika veikti papildu pētījumi, Visa šī informācija bija pieejama sabiedrībai, ne tikai tajās valstīs, kuras šis caurvads šķērsos, bet arī tajās valstīs, eh, kuras eh, ietekmē šis caurvads, proti Baltijas jūras valstis, Baltijas valstis un Polija. Līdz 2010. Eh, gada sākumam visas dalībvalstis sniedza attīstīšanas atļauju šim projektam. No komisijas viedokļa kaut gan mums nav nekādas institucionālas lomas balstoties uz šo direktīvu, esam mēģinājuši pirmām kārtām sniegt padomu attīstītājiem, kā arī attiecīgajām dalībvalstīm par uh, procedūrām, kas ir jāveic. Gal galā šis projekts ir ļoti liels pārobežu projekts, mums nav pārāk daudz pieredzes šādos projektos. Un komisija ir izmantojusi savas, savu politisko vāru, organizējot tehniskas tikšanās, kur tika uzaicināti tehniski eksperti no dažādām dalībvalstīm. Esam iesaistījuši arī ANO, jo ir gal galā ESPO konvencija, kas attiecas uz pārobežu projektiem vai projektiem, kam ir pārobežu ietekme. Tieši tāpēc komisija, protams, tā ir ierobežota, um, tā ir ierobežota pienākumi. E, komisija ir centusies sniegt konsultācijas dalību valstīm visos problēmu jautājumos. Mēs esam um, nolēmuši to darīt arī attiecībā uz citiem cauruļvadiem, varu pieminēt šeit Nabuko. Proti, jebkurā gadījumā, kad attīstītājs vai arī dalībvalsts vēlas uh, uzdot komisijai jautājumu, kā šī uh, direktīva vai kā šo direktīvu vajadzētu interpretēt, tad komisija sniedz konsultācijas. Līdz šī gada beigām komisija plāno sagatavot vadlīniju dokumentu par šādu projektu īstenošanu. Kaut gan komisijai nav šādas institucionālas lomas, esam centušies darīt visu iespējamo. Tagad pavisam īsi atbildēšu uz uh, eh, deputātas jautājumiem. Par uh, atbildību. Ir vi vīdes direktīva, kas attiecas uz šo direktīvu, proti, ja ir ievērojams kaitējums vidē, tad šī direktīva tiek piemērota. Un vajadzētu, protams, šos kaitējumu um, labot. Ja runa par Krieviju un Espau konvenciju, patiešām Krievija ir parakstījušo konvenciju, bet nav to ratificējusi. Komisārs Dīmas un arī citi komisāri ir izdarījuši spiedienu uz Krieviju Risinājums šim projektam bija tāds, ka komisija ir apņēmusies de facto ievērot ESPO konvencijas prasības. Attiecībā uz Baltijas jūru un uh, draudiem Baltijas jūrai patiešām šī vide ir ļoti viegli ievainojama. Mums ir arī attiecīga stratēģija. Uh, Ir jāatcerās arī par jūras stratēģijas direktīvu, kas būs spēkā no 2012. gada, un tā arī risinās dažādus jautājumus arī par Baltijas jūru. E, ja jums ir kādi citi jautājumi, man ir kolēģi arī no citiem ģenerāla direktorātiem, bet tas bija viss, kas man sakāms uz pašreizējo brīdi. Paldies. Um, Dodu kolēģi katram runātājam tagad divas minūtes vēl izsakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par skaidrojumiem. Ir skaidrs, ka komisija mēģina likt aizmirst šo tēmātu. Es atgādinu vēlreiz, ka. 2007. gadā vairāk nekā 30 tūkstoši parakstu tiek saņemti parlamentā par šo gāzes vadu un motivācija galvenokārt bija draudi apkārtējai videi Baltijas jūrā. Mēs gāzes vada sakarā zinām, ka absolūtais vairākums uh, ar absolūto vairākumu mūsu rezolūcija, eh, kas nosoda šo projektu, tika pieņemta parlamentā, un šis dokuments norādīja dažādos riskus ekonomika apkārtējā vidē patērētājiem, eh, kuru sakarā bija nepieciešams veikt neatkarīgu ietekmes izpētī, ko īstenotu kāds operators, ko ir izvēlējušas. E, piekrastes valstis. Taču šis, šī rezolūcija palika bez virzības, un turklāt mūsu iepriekšējā sanāksmēs eh, komisijas pārstāvis sacīja, ka pastāv tūkstošiem lapušu no ekspertu uh, Eh, sarakstītas, un komisijai nav nepieciešams vairāk neviens cits dokuments. Tātad patiesībā tā ir procesuāla un dokumentāla spēle, kurā ir iesaistīsies komisija. Komisijas saka, ka, eh, ka tā nav kompetenta, lai izvērt, eh, veiktu šo izvērtību vērtējumu, bet komisijai kā izpildvarai vajadzētu realizēt tos ieteikumus, ko ir um, piedāvājis parlaments šajā projektā. Un pakļauties starptautiskajām konvencijām un citiem noteikumiem, kas attiecas uz jūras tiesībām un citiem noteikumiem attiecībā uz apkārtējo vidi. Ir runa par piekļuvi polijas jostām Baltijas jūrā šī projekta sakarā. Un es gribētu zināt, kad tad eh, barones Aštona varēs izteikties parlamentā par šī projekta īstenošanu, lai darītu mums zinām savu pozīciju. Un noslēgumā es gribētu vēlreiz pasvītrot to, ka šeit ir runa par situāciju, kas ir pilnīgi neizprotam, varbūt par vai pret šo projektu, bet uh, ir runa pār Eiropas parlamenta pozīcijas respektu. Dāmas un kungi, savukārt es gribēju pateikties Geringers kundzei par paveikto darbu, lai sagatavotu pozīciju, un es gribētu atbalstīt jau tās balsis, kuras ir izteikošās, un uh, parlaments grib norādīt pieņēma rezolūciju ar nospiedošu balsu vairākumu, kur bija ļoti precīzi ieteikumi Eiropas komisijai uh, kuru liela daļa netika īstenot. Es gribētu norādīt tagad, dažs parlaments bija pret investīciju realizēšanu šajā apjomā, kamēr nav pozitīvu rezultātu attiecībā uz vidas eh, ietekmi. Tāpat arī aicināja komisiju pilnībā iesaistīties eh, šī darba veikšanā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pastāv iespējas gatavot, eh, ir priekšnosacījumi komisijas atzinuma sagatavošanai parlaments Atgādina, ka komisija nav veikusi neatkar, neatkarīgu vērtījumu, kas ņemtu vērā eh, visus faktors. Parlaments aicina eh, izvērtēt papildus eh, ietekmi Baltijas jūrā Nord Stream projekta sarakstā. Tāpat no, grib norādīt, ka pirmkārt ir jānorāda, uh, būtu jāņem vērā alternatīvie ceļi gāzes vadam, alternatīvie maršruti, ņemot vērā ietekmus vidi. Šos ieteikumu, šie ieteikumi netika uzklausīti un gribu atgādināt, ka parlaments nebija vienīgais, kurš ieņems šādu pozīciju. Ne tikai lūgumrakstu komisija skatīja šo jautājumu, arī ārlietu komiteja, ITRE komiteja. Uh, arī pauda savas bažas šajā sakarā. Un vai varētu būt iespējams, ka parlamenta iespējamā rez, pieņemtā rezolūcija, kas par, ko parlaments ir pieņems kopumā, tiktu skatīta tik ar tādu cīņas trūkumu, ka vienkārši netiek ņemt vērā, jo ļoti grūti ir uzskatīt par neatkarīgu un uzticamu ietekmes pētījumu, ko, kas ir finansēts un, un pasūtīts no būvuzņēmēja puses. Šeit ir visas interešu konflikta pazīmes. Šis pētījums var būt neobjektīvs un parlaments aicina Uh, uz objektivitāti. Tāpat arī ir pilnīgi aizmirsts tas, ka e, ir iespējami zemes ceļi saistot e, Krievijas robežas, kas ietu no Krievijas robežām e, pa dalībvalsts teritoriju, tas izmaksātu daudz lētāk, un es gribētu jautāt Eiropas komisijai, vai tas ir standarts attiecībām starp komisiju un parlamentu šāda veida sadarbība. Paldies! Thank you, madam Nu, paldies, priekšsēdus kundze. Nesmu pievitīcija komitejas eh, locekli, bet NB komitejas locekli. Un šis jautājums man ļoti svarīgs, jo pirms trim gadiem es biju NVO pārstāve, kuras vērsās Eiropas parlamentā ar šo lūgumrakstu attiecībā uz Nord Stream caurumvādu. Es priecājos, ka Eiropas parlaments ir parādījis politisko gribu un pirms diviem gadiem pauda savu nostāju, bet Eiropas komisijas klusēšana e, ir likus mums vilties. Kad mēs jautājam Eiropas komisijai par Nord Stream, vienmēr mēs saņem tās pašas atbildes, ka tas esot tīri komerciāla rakstura projekts, divu valstu projekts, un šeit neko nevarot darīt. Un tomēr eh, projekts eh, ir Trans-Eiropas tīkla enerģijas projekta statusā. Tātad Eiropas Savienībai tomēr ir diezgan nozīmīga loma šeit spēlējama. Lūguma raksta. Galvenā prasība bija neatkarīgs eh, ietekmes uz vidi izvērtējums. Eh, kā arī iespējamo zaudējumu atlīdzību instrumentu izveidi, kā arī alternatīvo cauruļu vadu ceļu izpēte. Nekas no tā nav noticis, gribētu atkārtot jau sacīto par neatkarīgo ietekmes uz vidi izpēti, un gribētu arī pateikt, kāda pat labani situācija Baltijas jūrā vidas jomā. 2009. gada rudenī Baltijas jūrā notika pētījumi bonus 169 programmas ietvaros. Šie dati parādīja, ka toksisko vielu e, e, līmenis visur Somijas jūras līcī, bet arī Baltijas jūras ziemeļos ir desmit reizes pārsniedz parasto līmeni. Genotoksicitāte as, līdz pat astoņu reizes pārsniegt. Uh, uh, uh, siļķu asinīs, eh, reņģu asinīs eh, tika konstatēta. Un salīdzinot ar pētījumiem 2000, 2001. 2004. gadā, dati ir palikuši vairāk vai mazāk nemainīgi šajos gados, bet 2009. gadā ģenotoksiskais līmenis ir ļoti strauji pieaudzis. Tāpēc man jautājums, varbūt Eiropas komisija varētu atrast instruments, kā novērot šo situāciju. Ja jūs, piemēram, jautājat Eiropas komisijai, kas tad ir atbildīgs par šo kaitējumu, viņiem domāja, ka, nu jā, tur jau naudas pietiek, nepietiek viņiem, bet atbildīgās ir tās valsts, kas izdeva atļaujas. Tagad ir tāda nostāja. Nu, nezinu, vai mēs esam atbildīgi par šo eh, tā saucamo privāto projektu. Bosināro. Paldies, priekšsēde. Es gribētu vispirms pašā sākumā teikt to, ka man absolūti neapmierina Eiropas komisijas atbildi. Komisija ir dubult standarti. No vienas puses šorīt mums teica, jā, bija kļūdas, pārskatīšanās, viņi jau nesot kapacitāšu ar lielu multinacionālu kompāniju strādāt. Un tagad mēs dzirdam, nu, kad nesot juridisko pilnvaru veikt uh, ietekmes uz vīdi izvērtējumu Eiropas komisijai. Bet tagad uh, uh, Eiropas komisijas kungs, kas esat šeit klātesoši, eh, pēc Meksikas jūras līča katastrofas, kad British Petroleum 20 miljārdi ASV dolāru bija jāiztērē iespējamās kompensācijās prasītājiem. Un jūs ziniet, e, kāda tagad ir situācija BP? Kādu apstiprinājumu jūs mums dosiet, kā Nord Stream PS e, tik galā ar līdzīgu situāciju, vai mums ir finanšu resursi, šāds risks, šāda iespējama katastrofa nosekt? ja investors eh, nākotnē bankrotētu. Kā, kā investors spēs šīs eh, kompensācijas samaksāt? Eh, un nenoplātiet rotas, nesakiet, nu, neziniet, man nav atbildes. Pirms divām dienām komisārs Patočniks jums teica, ka Eiropas direktīva tiks grozīta, Eh, tikai lai izdarītu secinājumus no Meksikas jūras līča katastrofas. Un šodien jūs te ierodieties un sakat, ka nu, mums šeit nav pilnvar, tas ir vienkārši uh, viens no daudziem komerciāliem projektiem. Bet jūs pilnā nopietnībā te mums sakiet, ka Krievija draudzīgi tika aicināta ievērot ESPO konvenciju. Vai jūs ziniet par ES Krievijas strateģisko partnerību? Sakiet man, lūdzu kad un kā Krievi, eh, Eiropas eh, komisija ir izdarījusi Krieviju eh, spiedienu beidzot ratificēt šo konvenciju. Vai jums šodien ir atbildi pētī komiteja, ja nē, tad piedodiet, jūsu atbildi ir pilnīgi nepieņemama. Un beidzot, ja šie. Šāda liecība tiktu dot ASV kongresā. Es varu iedomāties, ka Eiropas komisijas pārstāvs tiktu uh, sadedzināts. Un nevis, e, mēs nevaram pieņemt jūsu jaukos sapņus. Viņi ar mums spēlējās un lūdzu pasakiet komisāriem, ka tādu spēlīt jūs nevarat turpināt. Tā jūs pārkāpiet ES pamatiesības, neesmu pret šo projektu, piedodiet. Drīz Melnajā jūrā būs uh, e, dienvidu uh, e, gāzes vats un Nabuko, bet varbūt pat abi Bet kā mēs varam strādāt ar Krieviju, ja tur tikai ir divas uh, uh, es dalībvalsts, kas ir mazāks un mazāk ietekmīgas Rumānija un Bulgārija? Kā Eiropas Savienība aizstāv, uh, aizstāvēs mūsu vērtības Melnās jūras basēnā? Akal būs kaut kāda jauka atbild, bet tā mēs nevaram. Paldies, kolēģi Bosināro! Kolēģei Gēringerai tiek dots vārds eh, galvādam lūdzu īsi. Paldies. Priekšsēdētāji, kā jūs redzat, mēs neesam mierā ar komisijas atbildi un mēs turpināsim uzdot jautājumus. Es atļaujos atkārtot tos jautājumus, kas man šķiet vissvarīgākie konkrēti. Kurš būs atbildīgs E, iespējamo glābšanas darbu gadījumā. Ņemot vērā šo neskaidro atbildību, ir piecas valstis, kas investē projektā. Es gribētu atgādināt to, ka gāze fiziski ir Krievijas īpašums, kamēr tā nav sasniegusi Vāciju. Un, ja gāzes vats izraisa katastrofu, gāzes vats pieder Krievijai, kurš būs atbildīgs par zaudējumu likvidāciju un par kompensācijām. Es domāju, ka tā ir atbildi, kas mums ir jādzird saskaņā ar piekto pantu attiecībā uz aizsardzības līdzekļiem privātojas projektos. Mums ir tiesības šādu atbildi saņemt. Katrā ziņā neapmierinātība ir acīm redzama, diskusija turpināsies lēmumi tiek atcelti uz nākamo sanāksmu, sanāksmu, kur notiks septembrī. Vai jūs vēl gribat par šo pašu punktu izteikties? Paldies. Es vēlētos formāli pieprasīt komisijai pēc eh, uzklausītās kritikas no mūsu puses Gribētu atgādināt Eiropas parlamenta rezolūciju un lai komisija pakļaujas parlamenta ieteikumiem. Es domāju, ka varētu formulēt otro rezolūciju, un otrā rezolūcija būtu noderīga, un vai saskaroties ar šo kritiku, uh, Eh, parlamentam nevajadzētu pieņemt otro rezolūciju. Turpina priekšsēdētāja. Prezidentūra sagatavos eh, paziņojumu. Mums ir savukārt eh, šiem jānodrošina pēcdarbs, nosūtot priekšsēdētājiem buzekam vēstuli pieprasot to veikt uzraudzību šim darbam ir runa par eh, cieņu pret parlamentu. Un tā, ka jūs varat būt pārliecināti, ka eh, turpinājums vēl sekos. Eh, tālāk runājot par pārējo, mēs to izlemsim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Tagad mēs turpinām mūsu darba kārtības programmu izmeklēšanas misiju kampānijā. Šī punkta sakarā es gribētu sveikt uh, reģionālo eh, padomnieku Romāno. Esiet sveicin, tāpat arī es gribētu sveikt eh, klātesošos logobrakstu iesniedzējus. Gribu viņiem tomēr norādīt, ka mūsu rīcībā ir ļoti nedaudz laika. Tā kā jūsu ir daudz, vai nu es jums došu katram vienu minūti, ja jūs vēlaties visi izteikties, vai arī jūs uzdodat izteikties vienam četras minūšu garumā, viņš izteiksies visu pārējo vārdā. Priekšsēdētāji man tika teikts, ka mēs e, varēsim izteikties piecas minūtes, bet mēs esam tikai trīs. Tātad tas nozīmē 3-5 minūšu runas. Mo, um, abbiamo un problema di tempi perché come vedete abbiamo Mums ir problēmas ar laiku. Mums eh, vajadzēja eh, pagarināt mūsu rīcībā, iekļaut vēl eh, stundu 15 darba kārtībā neparedzēta laika. Mums vajadzēja uzklausīt neparedzētas personas. Es nezinu, vai tik tiešām ir noderīgi uzklausīt jūs visus. Mēģināsim runāt konkrēti. Tematu mēs zinām, un ja jūs vēlaties izteikties, tad es jums došu divas minūtes ikvienam, ja jūs esat četri. Jūs varēsit pievienot tos elementus, kas jums šķiet nepieciešami, lai mūsu diskusija būtu pilnīga. Par ko, tam, ar ko mēs sāksim? Ar Espozīto kungu. È importante l'attenzione ah, no. che. Vi chiedo scusa, non sapevo, mancando la, la collega Merkis, il collega Iarro, la collega Oken vogliono introdurre la collega Oken. Eh, Aukens kundze, Aukens kundze mums sniegs situācijas izklāstu. I'm doing Five Danish. minutes. Yes, okay. <laughs> Es to darīšu dāņu valodā, tā būs vieglāk. Varam teikt, ka, ka mūsu rīcībā ir ziņojums angļu un itāļu valodā. Tās ir pirmās valodas, kādās sagatavots šis ziņojums. Es vēl, es Eh, eh, gribētu sacīt, ka eh, lasot dāņu tekstu, es gribu tomēr salīdzināt pārtulkotās versijas, taču tomēr ziņojums atspoguļo problēmas apjomu. Ko mēs redzējām? Tad, kad mēs apmeklējām šīs vietas, mēs uzklausījām sūdzības un šķiet, ka krīze vēl nav sakārtot pretēji tam, ko norāda lēmējiestādes un varas iestādes. Un mēs neredzam, ka būtu skaidru signālu tam, ka pilnā mērā tikta piemērotu atkritumu direktīvu. Pārstrādes eh, apjomi, tas viss un citi jautājumi, kas ir sakārtoti atkrituma direktīvā, netiek ievēroti, un mēs eh, gribējam Eh, redzēt, kas tiek izgādas, metodas tiek izmantotas, tas ir publiskās izgāstos. Un nav veikta izpēta ietekme uz apkārtējo vidi. Ir paziņota eh, paziņot, izziņot ārkārt situācija, un ar to pietika, lai izmantotu publiskās izgāstūst. Tāpēc ļoti grūti konstatēt, kāda tad bija situācija eh, patiesībā. Viss, ko mēs varējām konstatēt, bija tas, ka ir eh, notiek šāda izgāšana, krāsnīs tiek sadedzināts pilnīgi viss, bez jebkādas šķirošanas. Mums, eh, mēs redzējām konteineru parkus, mēs redzējām uh, ķīmiskos atkritumus, kam šeit nevajadzēja atrasties, es domāju, publiskās izgāstos un ņemot vērā to, ka situācija kampānijā pieprasa ilgāku termiņu plānošanu, ja jūs vēlaties, lai finansējums tiktu atbrīvots vēlreiz. Tāpat es gribu sacīt, kā mēs ka mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas par rūpnieciskajiem atkritumiem ir tiesa, ka ir saņemta vesela rinda sūdzība par rūpnieciskajiem atkritumiem, bet ziņojumā netiek norādīts, ka bija ļoti intensīva satiksme, ieviešana šiem atkritumiem, ne tikai no Itālijas ziemeļiem, bet arī no ārzemēm, un par to mēs zinām ļoti maz. Viss, ko mēs redzam, ir ļoti daudz nelegālo izgāstuju, un vēl aizvien pastāv stratēģija Eh, ka tiek izmantots publiskās izgāstuves, tas ir vienīgais, kas funkcionē, un ja tiek izmantot sadedzināšana, tad ir jāveic iepriekšēja šķirošana, tāpat arī satidzināšanas metoda nevar tikt izmantot pilnīgi visiem atkritumiem, tā ir reizēm sarežģīta. Un šeit mēs ceram tomēr, ka varētu tikt rasta labāka atbildi no Itālijas lēmēja iestāžu puses. Katrā ziņā mēs iesakām kredītus neatbrīvot, kamēr nav apstiprinātas plānojuma, kā arī labo nodomu uzticamas, ticamas piemērošanas un īstenošanas, kur tiks norādīts, kas tad tiks darīts, jo tiek izmantot, kampānijā ir izmantot ārkārtīgi daudz kredītu, nesasniedzot, neredzot nekādus pozitīvus rezultātus šīm kapitāla injekcijām. Mēs skatīsim E, jautājums, kas ir saistīti ar šķirošanu, ar šķirošanas iekārtām. Es te gribētu šeit runāt e, vairāk detaļās, jo es tik tiešām neesmu saņēmusi dāņu versiju, taču vēlos sacīt, ka šī vizīte bija ļoti izglītojoša. Mēs saņēmām ļoti interesantu informāciju no Itālijas kolēģiem un uz vietas, un es ceru, ka procesā, kas, kas notiks šodien, es domāju, diskusijas ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, mēs varēsim sagatavoties septembrim, un es ceru, kā vidas aģentūra kas arī būs apmeklējuši šo vietu, pastāstīs, kā mēs varētu sakārtot šo izgāsto jautājumu. Tas nav tikai Itālijas problēma, ar to saskars arī citas valstis, un es ceru, ka mēs nonāksim līdz pozitīvam rezultātiem. Es tik tiešām vēlētos rast risinājumu šai atkritumu problēmai kampānijā. Un ne tikai tur, bet arī viscaur Eiropas Savienībā. Es nezinu, vai es pateicu, eh, pateicu piet, izstāstīju visu katrā ziņa. Es eh, ceru, ka tad, eh, kas bija kopā ar mani, varēs papildināt manu sacīto. Paldies, paldies, Aukens kundze, Jērkungs izteiksies debašu laikā pēc tam, kad mēs būsim uzklausījuši runātājs. Un es domāju, ka ir pienācis laiks dot vārdu komisijas pārstāvim Giuseppe Manganaro. Ehm, Labdien! Pārstāvu vides ģenerāldirektorātu un vēlējos jums pastāstīt par uh, jaunāko attiecībās pārkāpumu procedūru kampānijā. Jūs visi zināt, ka Eiropas kopienu tiesa 4. martā publiskoja savu spriedumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka kampānijā pastāv problēmas. Ir dažādi struktūrāli trūkumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. 23. martā komisija nosūtīja oficiālu vēstuli Itālijas varas iestādēm. Šīs vēstules mērķis bija iegūt eh, sīkāku informāciju uh, redzēt, kādas eh, procedūras, kādas pasākumus Itālijas varas iestādes vēlas ieviest, lai šo situāciju pēc Eiropas eh, kopientiesas sprieduma uzlabotu. Itālijas varas iestāžu atbildē komisijas dienestos nonāca pagājuš, pagājušā mēnesī. Eh, tur ir iekļauta diezgan detalizēta analīze par vides situāciju. Es nevēlēšos tagad uh, Nevēlētos tagad jums sniegt cīku pārskatu par rezultātiem, taču komisijai ir skaidrs, ka ir jāņem vērā divi aspekti. Komisija vēlas Itālijas varas iestādēm pieprasīt, īpaši šeit runa par kampānijas varas iestādēm, lai tās uzsāktu um, reģionālu plānošanu atkrituma apsaimniekošanas jomā. Šīs, šāds plāns, protams, ir eh, jāapstiprina, eh, savu, savu atļauju ir jāsniedz arī vides ģenerāldirektorātam Eiropas komisijā, un eh, ir vajadzīgs arī detalizēts laika grafiks, kādā veidā infrastruktūra tiks būvēta, lai atkritumu iekārtu struktūra būtu pietiekami skaidra. Mums ir jāzina, kad šīs iekārtas tiks pievestas, kad tās tiks eh, laistas eksploatācijā, un eh, komisija vēlas runāt arī par ekobails lietu. Tā mums šķiet ļoti svarīga. Mums ir svarīgi, lai kampanijā šis jautājums tiktu atrisināts. Te nav runa tikai par jaunu pašlaik eh, radīto atkritumu apsaimniekošanu, te ir runa par risinājumu, par galīgo risinājumu arī attiecībā uz tā saucamiem vēsturiskajiem atkritumiem, kas ir uzkrāšies laika gaitā. Kā jau es teicu, šis laika grafiks mums ir ļoti svarīgs. Mēs gribam zināt, kad un kas tiks paveikts. Vides ģenerāldirektorāts eh, vēlas saņemt eh, skaidru atbildi no Itālijas varas iestādēm, un mums ir vajadzīgs arī um, reāls risinājums attiecībā uz ekobailes. Tas būtu arī viss no manas puses. Lielas paldies! Tagad eh, izteiksies eh, eh, D reģio ģenerāldirektorāta pārstāvis. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses varu vienkārši precizēt, kā tad tas viss izskatās arī attiecībās līdzekļu bloķēšanu programmām, kas pašlaik tiek īstenotas kampānijā. Praksē mēs runā, runāt par divām programmām. Pirmā attiecas uz laiku līdz 2006. gadam, 2006 līdz 2006 gads, tika paredzēta kopējā līdzekļu sadale reģionālajai atkrituma apsaimno, apsaimniekošanai. Te ir runa par 170 tūkstošiem eiro. 50% no šīs summas nāk no reģionālā un at, reģionālās attīstības fonda. Kas attiecas uz šo pirmo programmu, šis, eh, šie maksājumi jau ir veikti kopš 2007. gada 29. jūnija. Tika nosūtīts arī attiecīgs atzinums ar šo datumu un šie izdevumi sasniedz pat 5,7 miljonus eiro. Itālijas varas iestādes ir, ir iesniegušas apelāciju tiesā par šo, um, par šo līdzekļu atsaukšanu un uh, Spriedumam būtu jābūt gatavam līdz šī gada beigām. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, šie galīgie dati par programmu no 2000 līdz 2006 gadam ir oficiāli jā, jāpublisko gala ziņojumā, kas mums bija jānosūta līdz 2009. gada 30. septembrim. Es atvainojos, protams, līdz 2010. gada 30. septembrim. Protams, ka Riņāls centīsies eh, darīt visu, lai šo finansējumu ne nezaudētu. Pašreizējie noteikumi nosaka, ka šos trūkstošos līdzekļus eh, var iegūt arī no citiem instrumentiem. Visi dati tiks iekļauti gala ziņojumā. Šīs pasākums, kā jau es teicu, ir apturēts. Attiecībā uz periodu no 2007. līdz 2013. gadam arī šeit tika piešķirti līdzekļi, un uh, šo piešķīrumu mērķis bija uzlabot uh, atkritumu cikla atkritumu ciklu. Te bija paredzēti 270 miljoni eiro. Šeit arī uh, daļu maksātu Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No šīs summas pašlaik darba programmā, ko ir parakstījis komisija un dalība valstis, ir iekļauts attiecīgs pāns un ir jāizpilda trīs nosacījumi. Pirmām kārtām Kā jau vidas ģenerāla direktorāta pārstāvis minēja, vissvarīgākais priekšnosacījums ir tas, ka kampānijas reģionam ir jānosūta reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns oficiālā versija. Un komisija mm, vides ģenerāldirektorāts tieši sniegs savu vispārējo atļauju. Otrs nosacījums attiecas uz īpašajām procedūrām, jeb ārkārtas procedūrām, kuras ir pabeigtas. Oficiāli izsakoties, civilās aizsardzības aģentūras um, priekšsēdētājs ir atstājis savu amatu. Taču ir sagatavots ziņojums un ir iespējams, ka pašreizējā gada laikā civilās aizsardzības aģentūra būs atbildīga par dažām no atkritumu novietnēm. Tad, kad tiek iesniegti kaut kādi priekšlikuma līdzekļu izmantošanai, mums ir vajadzīgs reģionālās apsaimniekošanas plāns, un tad mums ir jājautā iestādēm, vai tās var certificēt vides ietekmes izvērtējumu, vai visas prasības ir izpildītas. Ir jāskatās arī, lai šie noteikumi atbilst kopienas tiesību aktiem. Tas ir trešais nosacījums, kuru, manuprāt, ir ļoti vienkārši izpildīt. Tātad kampānijas varas iestādēm vienkārši ir jāsertificē izdevumi, un pēc tam šie izdevumi ir, šiem izdevumiem ir jābūt atbilstīgiem arī plāna mērķiem tad arī mums būtu jāzina, vai visa šie, visi šie līdzekļi un to izmantojums atbilst plāna mērķiem. Paldies. Es domāju, ka mēs tagad varam pāriet pie lūguma rakstu iesniedzējiem. Mēs eh, skaustas kungs eh, divas minūtes. Ir ļoti svarīgi tas, ka Eiropas parlamenta lūguma rakstu komiteja komiteja uzklausa kampānijas pārstāvjus, kuri dzīvo ārkārtas situācijā nu jau mēnešiem ilgi. Tiek mēģināts maskēt un slēpt šo situāciju. Dažādas, um, dažādi preses orgāni Itālijā, Eiropā nosot šo situāciju, izgāstos turpina pieaugt, tajās tiek izgāsti toksiski, bīstami produkti, un jau gadiem ilgi mēs tikai dzirdam vārdus vārdus, un nekādas darbības nav bijušas Eiropas parlamenta deputāti, kuri eh, kampānijā ieradās eh, aprīļa beigās eh, izmeklēšanas misijā, arī viņiem nācās tikai samierināties ar vārdiem. Eiropas tiesa, kā jau jūs to dzirdējāt, tikai runājiet mazliet vēlāk, jo tulki jums netiek līdzi. Bet eh, turpin runātājs, ko es gribēju, gribēju teikt. Finansējums tika bloķēts pateicoties Eiropas eh, tiesas eh, nolēmumam. Parlaments uz vietas varēja tikai konstatēt to, kas notiek, un mēs pieprasām izveidot integrētu tīklu izveidošanu. Šis tīkls vēl E, kampānijā nepastāv, kā arī citos Itāli, Itālijas reģionos nepastāv. Kā mēs varējām to novērot pēdējo gadu laikā, katru reizi, kad mums ir iespēja tikt uzklausītiem, katru reizi, kad mums ir iespēja iesniegt dokumentus, kampānijā tiek paredzēts, ka atkritumu, zināš, e, atkritumu tiek sadedzināti, atkritumu, e, tas tiek uh, darīts enerģijas iegūšanai, taču šādas eh, degšanas, sadegšanas kameras izmaksā dārgi, un tas, eh, eh, to nevar izmantot atjaunīgo enerģiju sakarā. Vienmēr maksātājs ir nodokļu maksātājs, e, un tajā pašā laikā elektrības cena pieaug nepārtraukti, tagad tā ir pieaugusi nesen vēl par septiņiem e, procentiem, neraugoties uz šo e, degkameru izbūvi. Runājot par tālāk par 2007. 13. gada plāniem Vadlīnijas ir tieši tādas pašas kā pagātnē. Papildus, eh, eh, papildus tam dažādas eh, citas sadedzināšanas vietas, Neapolē, Džentonālā Fosā un citur turpina dedzināt atkritumu kalnus. Tas ir pilnīgs absurds. Direktīva 2006-12, kas ir pieņemta, norāda visus Un visi citi pasākumi un regulējumi atkrituma apsaimniekošanā netiek ievērot. Šeit nav runa tikai par to, ka tiek uzskaitīti skaisti principi. Šiem principiem ir arī jātiek ievērotiem. Un um, priekšlikums sadedzināt ekoloģiskos atkritumus uh, nerespektē šo kopienas direktīvas. Mm, reģionālās uh, Eh, iestādes nedara neko, lai gan tās izlikās pilnīgi, eh, ka, dar, ka viss notiek pilnīgi otrādi. Tas bija pārstāv, mūsu pārstāv eh, un parlamentu pārstāvu klātbūtnē. Viss ir atkarīgs no reģiona pārvaldītājiem. Gan no tiem, kas pārvalda reģionu, gan arī tie, kas pārvalda valstī. Vercīno izgāstuvē nekas nav izdarīts uz šo līdz pat šai dienai. Tāpat arī nekas nav izdarīts, lai izva izvairītos no demokrātijas iesaldēšanas Itālijā. Atsevišķi pilsoņi ir tikuši aizturēti, tāpēc, ka viņi uzdrīkstējās fotografēt šo izgāstuvi. Mums nav demokrātijas. pilsoņi nav upuri sindromam. Viņi ļoti labi ir sapratuši šo dekamēru izmantošanas e, filozofiju. Viņi saprot, kas notiek uz vietas un tā, kad atskan e, kritika, tad e, ir vienmēr atbildes. Bet mēs gribam pārstrādi, pamatotu pārstrādi mēs nevēlamies uzklausīt eh, mēlus. Eh, kampānijas krīze ir radusies eh, no vēlmes, lai ko maksāt, maksā, ko maksādams, uzcelt atšķēras degkameru. Turklāt E, turklāt bankas to ir finansējušas, un komisija atzīst savos secinājumos, ka e, e, sadegšanas rūpnīca ir būvēta neņemot vērā paš, pašreizējās normas saistībā ar apkārtējās vidas saglab, saglabāšanu, un komisija tomēr sniedza palīdzību savu šīs eh, degkameras eh, darbības nodrošināšanā. Mēs zinām, ka eh, šādas degkameras izraisa savā apkārtnē ļoti toksisku vielu parādīšanos atmosfērā. Un kā ticēt tam, ka šī, šīs degkameras apkārtējo vidi neietekmē? Mēs ļoti labi zinām, ka pilsoņu veselība tiek apdraudēta. reģionālo lēmēju iestāžu sanāksim protokolu, kas aizliedz ganī, lopu ganīšanos reģionā, pierāda to, ka vide ir piesārņota. Protokols 0645. 09, eh, kas ir pieņemts jūlijā šogad, atkārto to, ka nav nekā jauna, ka nav nekādu pamatojumu vai atkāpes aizliegumiem ganīt lopus ap ačeru un e, tuvējās kopienās. Kopš 2004. gada dioksīna klātbūtne tiek konstatēta. 28. martā 2009. gadā, kad tika atklāta šī, e, jums ir jābeidz, jūs jau esat pārsniedzis 8 minūtes, saka priekšsēdētāji ir ļoti viegli redzēts, ka putekļu daudzums pārsniedz visas normas. Ačēras rūpnieciskajā zonā 30 piecas dienas gadā normas tiek pārsniegtas. Pagājušajā vasarā vairāk nekā 110 dienas tās bija. Šodien jau bija 53 dienas, kad tika pārsniegtas robežvērtības. Un dekamers pārvaldītāji nedara neko. Tik iecelts kontrolētājs, bet kas tad notiek ar epidemioloģisko pētījumu? Dačēras eh, mērs atsauca savus pārstāvis no Eh, novērošanas struktūras, lai gan viņš ir atbildīgs. Priekšsēdētājs saka, jūs jau pārspīlējat, nu jau jūs runājat desmit minūtes. Es lasu pēdējo, lasu pēdējo rindiņu priekšsēdētāju. Mēs ne, nepieņemam, mēs turpinam būt vērīgi, mēs redzēsim, kas notiek. Diemžēl runātāja mikrofons tiek atslēgts. Presidente, se noi veniamo da dal, dall'Italia fin qui. Priekšsēdētāji, mēs esam atbraukuši no Itālijas. Mēs esam apmaksājuši savu ceļojumu. Mēs pateicamies parlamentā par uzaicinājumu, taču dodiet mums iespēju izteikties. Vismaz to, jo jau gadiem ilgi mēs ciešam no šīs situācijas. Un man tik tiešām šķiet nesaprotami, ka mums nedod, netiek dota iespēja izteikties. Mēs neesam politiķi pēc eh, profesijas. Jūs visu atkārtojat, tas ir ārpus tēmata, diemžēl man tas jums ir jāsaka. Mēs esam visu lūgumu rakstu iesniedzēju rīcībā, ne tikai jūsējā. Mums ir darba kārtība, kas ir ļoti pies, piesātināta ar, ar minūti pēc minūtes ar tematiem, kas ir e, paredzēti, jo šeit ir 27 valstu pilsoņiem tiesības tikt uzklausītiem tieši tādas pašas kā jums, tāpēc es domāju, veltīt šim tematam vienu stundu ir pilnībā pietiekami. Ja jūs monopolizējat no šīs stundas 12 minūtes, tad ir pilnīgi skaidrs, ka citiem nebūs iespēja izteikties, un es nedomāju, ka tas būtu jūs līdzpilsoņu interesēs klausīties jūs vienu pašu. Vispirms ir nepieciešams respektēt citus un ņemt vērā arī citu prasības. Ar taiskaitā tās, lai iesniegtu lūgumu rakstu. Jūs šeit nesat ieradies, lai iesniegtu mums programmu, un es mēģinu veikt savu darbu vislabākajos iespējamos apstākļos. Man tas neizdodas, bet es turpmāk strādāšu labāk. Anna Margarita Lūdzu. Paldies, paldies, eh, priekšsēdus kundze. Paldies komitejai, ka dodiet man iespēju šeit izteikties. Sirsnīgs paldies deputātiem, kuri aprīlī apmeklēja kampāniju, lai paši ar savām acīm reiz paraudzītos uh, uz situāciju, ar savām rokām pieskartos šai situācijai atkrituma apsaimniekošanā. Un ziniet, es esmu vienkārši cilvēks, tāda vienmēr esmu bijusi. Uh, un eh, tāda arī esmu apzināti. Eh, vienkārši un skaidrs cilvēks cenšos būt. Viss eh, kurlākais, diemžēl, ir parasti tas, kurš nevēlas dzirdēt, un tāda ir realitāte mūsu reģionā. Šis lūgumraksts par terciņo uh, atkritumu uh, poligonu, tur ir uh, 300 tūkstoši, 3000 eh, pāraksti no eh, eh, apkārtējiem pilsētiņām iedzīvotāji nu, kopš 2007. gada ir bijusi pret šo poligonu, kad pirmais priešlikums uh, izskanēja Vēzūva uh, Nacionālajā parkā Eiropas Savienība arī to ir atzinusi, ka tas, uh, tā ir vieta, ka, kurai ir kopienas nozīme. Īpašas aizsardzības reģions uh, ko aizsargā eh, regula un 2006. gada Eiropas komisijas eh, lēmums eh, numur 613. Šis poligons atrodas vietā, kuru, kas ir aizsargājams, ko aizsargā Itālijas likumdošana un Eiropas likumdošana. Un šeit eh, pilnīgi bez kādas šķirošanas tiek atkritumi izgāsti, un ne tikai to, bet arī to, ka poligons tikai turpina augt. Vai esmu labi sadzirdama? Īsti nezinu. Un tad, tad apkārt ir cements, eh, eh, cementa tādas sienas, uh, ieliecas, lai varētu vēl vairāk atkritums tur no, nogādāt. Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas eh, aprīlī apmeklēja kampāniju, arī eh, priekšsēdus kundze Maconi bija eh, tur. Sirsnīgs paldies arī Aukenes kundzei un pārējiem deputātiem, kas arī teica, nē, mēs nevaram pieņemt šādu situāciju atkrituma apsaimniekošanas integrētam ciklam būtu jādarbojas tā, kā to paredz Eiropas un eh, arī Itālijas likumdošana. Mūsu uh, apvidus uh, pilsoņi nesam citādi kā citi Eiropas pilsoņi, mēs esam uh, vienlīdzīgi, vēlamies arī vienlīdzīgi attieksmi pret mums baudīt, nevis kā tādi, kurus uh, visu laiku atstāja pabērna lomā. Romano kungs arī ir šeit, un tāpēc gribētu teikt, šorīt viens itālijas laikraksts ar kampānijas um, prezidentu Kaldoro publicē interviju, kurā viņš prasa atkal izsludināt eh, atkritumu uh, um, apsaimniekošanas avārijas situāciju. Es pieprasa paskaidrojums par šo interviju. Tas taču ir pilnīgi nesavienojams ar to, kas šeit izskanēja komitejā un vispār jau, kas ir publicēts. Paldies. Tagad dosim Asesero Romāne arī tūlīt vēl iespēju atbildēt, un tad dzirdēsim arī vēl uh, citus runātājus. Paldies, priekšsēdus kundze. Es centīšos uh, iekļauties uh, laika robežās, ko jūs noteicāt. Šī intervija man nav zināma priekšsēdi. Nu, pēc tam, pēc tam varēs. Eh, mums ir problēmas uh, ar darba kārtības ievērošanu. Pulksten 17. mums ir jābeidz uh, lietas izskatīšana. Mums vajadzētu arī asesoru kungu uzklausīt, izņemot, ja viņš atsakās no savas uh, asesora eksperta. Tātad lūdzu, dodam jūs vārdu. Tātad vēlreiz, es šo laikrakstu interviju neesmu lasījis, eh, tā kā es nezinu, es nevaru iedomāties, ka viņš kaut ko tādu ir sacījis. Es nedomāju, ka tā ir pareizā stratēģija. Kas attiec uz integrēto apkrituma apsaimniekošanas ciklu kampānijas reģionā, intervijas varbūt attiec uz kaut ko citu, proti uz eh, arī ļoti nopietno problēmu ar 2010. Eh, gada eh, likumu numur 26, tas ir pā, aktualizētais 2009. gada likums, un tur ir runa par visu ciklu kopumā no 1. kas 1. janvārī tātad eh, būs provinču pārziņā. To ir grūti iedomāties, kā, eh, kā lai tas funkcionētu šajos 4-5 mēnešos. Vairākas provinces eh, tad izteica lūgumu to atlikt vismaz pa gadu, jo tā nav priekšnoteikuma izpildīt to pārvaldīt šo atkritumu apsaimniekošanas ciklu pilnībā turpmāk un attiecīgās pašvaldības E, kurām ir savu pašvaldību asociāciju, e, atzina, ka šīs e, apsaimniekošanas modelis neatbilst pilsoņu interesēm un ka tas ir nav pārāk efektīvs pakalpojums sniedz siekšanas modelis. Labi, kaut kas cits ir viengabalaina pārvaldība, bet, kā jau sacīts, piecas provinces, kas uh, Eh, it kā pēc likuma tagad ir ideāli eh, piemērots, eh, saka, ka viņām ir vajadzīgi attiecīgie vidas plāni vispirms, un pat labāk ir tikai šie rūpnieciskie plāni. Otrā cikla, tātad pārvaldīšanai atkrituma aizvešanai, bet kas attiecas uz e, dalīto atkritumu savākšanu, tas ir, e, ir un paliek pašvaldības ziņā. Un kāpēc gads? Nu, par to nevar būt šaubu. Arī pētīcija parakstītāji to saka, e, doktors e, Rangināro, doktors Roma, kad mēs visu to jau darām. Tur ir trīs svarīgi punkti lai pārņemtu pārvaldību, tas ir reģionālais apsaimniekošanas plāns, tur runa par cietiem pilsētas atkritumiem, tad reģionālie plāni īpašiem atkritumiem, kas ir no ražošanas, un tad uh, atvesļošanas plāns, un tad vēl ir ūdens aizsardzības plāns, tas ir atsevišķi, un atmosfērisko emisiju plāns. Ehm, tad ir arī attiecīgi Eiropas likumdošanas teksti, kas ir implementēti Itālijas likumdošanā. Un ar visu to kopumā mēs cenšamies sistēmisku pieeju radīt, kas attiec uz integrēto pieeju, un, protams, kā atkritumu kā tāds, svarīgi sadaļa, bet, protams, mums jārunā arī par uh, uh, piesārņotās vidas attīrīšanu, bet eh, to mēs pašlaik nevaram darīt, jo, kas attiec uz programmēšanu, vai mums tas patīk vai ne, mēs esam patreiz gadā, pirmajā gadā, un vienīgais, kaut cik piemērotais programmēšanas instruments ir reģionālais īpašo apsa, atkrivuma apsaimniekošanas plāns, te ir arī attiecīgs eh, pētīšanas iestādījums kampānijā, kas ir sacījis, ka tas vēl būtu jāatliek. Un tad arī mēs varēsim, vai likuma prasība ir tāda, ka mums vispirms eh, to vajag eh, nākamnedēļ, tad, tad eh, ap zināt situāciju un procedūra ir diezgan ilgstoša, lai tad mēs reģionu padomē varētu šo plānu gal galā apstiprināt. Bet tas ir programmēšanas cikla sākums, kā jau sacīts, tas ir noticis, tas ir īpašs plāns, svarīgs plāns, ne tikai kas attiecas uz īpašo attiecu, atkritumu daudzumu, kas pat labāk kampānijā tiek glabāti 10 līdz 12 tūkstoši tonnas dienā, par kurām mēs runājam. Bet uh, delegācija, kas apmeklēja Itāliju, var arī pati uh, uz vietas redzēt, ka īpaši atkritumi pat labāk tiek apsaimniekot kopā ar pilsētas atkritumiem. Nekas tur netiek šķirots. Tas viss vienkārši eh, ienāk eh, poligonā un tā nevar palikt. Tāpēc ir jābūt eh, šķirošanai atkritums savācot un arī īpašie atkritumi ir citādi jāapsaimnieko nekā pilsētas mājasemniecīgu atkritumu. Un galbeidzot, es teikšu tā, viss, ko jūs sacījāt, ir pareizi, to var atbalstīt Viss, viss ir ļoti pareizi, bet es nezinu, e, cik lielā mērā mēs e, spēsim kursu e, pamainīt. Es varu tikai runāt man piešķirtās atbildības ietvaros, un reģionā es arī to uzņemos. Šis cikls ir pilnībā jāimplementē un šīs divas iekārtas neapalēns un no ir jāuzceļ. Un, ja es saku, alternatīvi tam nav, es arī paskaidrošu, kāpēc. Reģions. Arī, protams, pēc pētīcijas, pēc lūgumrakstu komitejas lūguma, esmu paskaidros, un mēs būsim arī e, konservēti, ka Graventino un Tecino netiks e, celtas e, šie poligoni bet jums visiem jāzina, ka tad tie būs 3 miljoni kubikmetru mazāk. Un kaut kā savādāk tad tie nāksies apsaimniekot 3 miljoni kubikmetru. Un vispārīgajā apsaimniekošanas plānā, tad eh, tie vairs neparādīsies. Tad būs šīs divas dipon, eh, poligoni tātad, eh, un būs attiecīgs likums numur 90. Tagad tas ir 123. Tur ir pateikts, ka ir divas vietas, kur divi poligoni būs Masarija un Salerno. Un Terziņo, Neapels province. Un pārējās, e, pārējie poligoni netiks celti. Mēs zinām, cik tas ir problemātiski, kādas ir negatīvās seks. Mēs arī pastāvīgi e, uztaram sakars ar uh, vietējām iestādēm Terziņo un. Uh, Masarijā, bet Masarijā jau ir cits poligons gadiem ilgi, un mums visiem ir jāapzinas, ka atkritumu šķirošana ir process, ko mums vajag e, izveidot, bet tam ir vajadzīgs laiks. Tur ir e, cilvēku paradumiem arī jāmainās. Tur ir runa ar e, pilsētu mēriem, kuri īstenībā nesaprot, pa ko ir runa attiecībā uz atkritumu šķirošanu Un tas ir tā kā sākums visam. Reģionā ir vairāk nekā 200 eh, pašvaldības, kurām, eh, kuras joprojām neizdodas pārliecināt par to, kā atkritumi būtu jāšķiro. Eh, mums ir, protams, arī pretim šīm pašvaldībām likums jāīsteno, jāspēr attiecīgi soļi vajadzības gadījumā, bet mums ir arī tie, tās jāatbalsta ar plāniem, Un iet runa tikai par to, ka mēs atkal šo naudu gribam saņemt. Tā šī nauda jau ir izmantot, lai šo plānu īstenotu. Un tagad pastāv draudi, ka tas varētu tikt tālāk bloķēts, bet plāns lielā mērā jau tiek e, realizēts. Es tagad domāju par ekoloģiskiem salām, par plāniem atkritumu šķirošanai, bet šis tas vēl tiek bloķēts. un kampānijas reģions nevar tagad uh, vairs savus līdzekļus tam tērēt, jo mums nav vairs šādas naudas. Mēs tikai varam atbalstīt to, kas jau ir. Atkritumu šķirošana labi, ir 2008. gada direktīva par atkritumu daudzumu samazināšanu. Tas viss pareizi. Daudz lietas, kas uh, Viss ir saistīts ar šo strateģisko mērķi, bet, kā jau sacīju, šīs divas, eh, šie divi poligoni netiks celti. 7200 tonu atkritumu dienā tiek mums ir, un eh, mums ir arī īstermiņa problēma kampaņā, eh, kurai jārod risinājums. <clears throat> Protams, paralēli ar risinājumu strateģiskam vispārīgam revīzijai Mēs pat tā mēģinām zaudēto laiku atkal iedzīt. Paldies eh, ekspertu kungam, eh, kolēģis Jārs. Paldies priekšsēd, runāšu ļoti īs, papildinot kolēģi Auken par delegācijas braucienu uz kampāniju 3 lietas visu laiku eh, kampānijā diskutēja par šiem problēmām, bija dzirdams pirmkārt dialogu trūkums. Es aicinu iesaistītās puses arī sarežģītos laikos viens ar otru runāt, uzturēt dialogu, arī ja ir problēmas. Dialogs vienmēr svarīgs. Manuprāt, vienmēr ir princips tāds, ka mēdī ir domāti, lai konfliktus attēlot, bet nevis lai atrisinātu. E, Konflikta atrisināšana notiek dialogu ceļā. E, tik runāts otrkārt par e, trūkstošu caurspīdīgumu. Bieži mēs saskarāmies ar fenomenu, ka bija viedoklis pret viedokli. Viena puse saka, ka. ka Eh, pieļaujamie eh, daudzumi ir pārkāpti, otra puse saka, nav pārkāpti, un tad eh, klusais novērotājs saka, nu te ir vajadzīgi caurspīdīgums, te ir uh, vajadzīga informācija, kas būtu publiski pieejama. Un tad jautājums būtu jāizlemj zinātniski, un tad viss būtu atrisināts. Tātad lūdzu vairāk caurspīdīgumu. Un treškārt, Jau iepriekšējais runātājs to sacīja bez īstermiņa stratēģijas, ka mums ir kaut kā īstermiņā jātiek eh, galā ar atkritumu daudzumu ir svarīgi izstrādāt ilgspējīgi e, atkrituma apsaimniekošanas stratēģiju, un tas ir ļoti e, izdevīgs pat mērķis, pie kā strādāt Eiropas Savienība, paredzējis tam e, līdzekļus, tas jau vairāk kā šodien izskanēja, un pēdējās tikai pietrūks šīs ilgtermiņa atkrituma apsaimniekošanas koncepcijas, te ir runa par arī vidas attīrīšanu un arī par rūpnieciskiem atkritumiem un daudz ko citu. Man jāsaka arī, ka ja arī itāļu e, kolēģi, Maconī kundze, cik itāļu kolēģi tur atbalstījuši, mēs visur nokļuvām, kur tiešām arī e, e, bija svarīga mūsu misija. Mēs lūgumrakstu iesniedzējiem apsolam, ka mēs neatlaidīsimies, mēs turpināsim interesēties par situāciju ilgspējīga atkrituma apsaimniekošanas koncepcija ļoti svarīga, lai atkrituma problēma ilgspējīgi un ilgtermiņā arī atrisināt. Bocolino. Siamo a una prima conclusione di una fase di, di, di lavoro. Paldies, tie būtu tādi kā sākotnējie secinājumi. Mēs esam uh, noslēguši šīs sarunas. Eh, šeit ir runa arī par tiem kolēģiem, kas eh, nebija tā tautības, bet pret, tomēr devās uz kampāniju un tikās ar dažādām pilsoņu komitejām. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs arī kaut kāds pozitīvs secinājums attiecībā uz uh, pārējo dokumenta daļu. Jā, es uzskatu, ka mēs šo pirmo darba posmu varētu arī noslēgt. Varbūt nākamā mēneša laikā mums tad vajadzētu pārbaudīt, kas notiks. kā jau tika minēts, mums vajadzētu būt konsekventiem, mums vajadzētu ņemt vērā arī uh, institucionālās prasības. ir arvien mazāk attaisnojama tam, ka mēs atsaucamies uz pagātni. Mums ir jāatsaucas arī uz tagadni, mums ir jādomā par to, ko mēs vēlamies redzēt atkrituma apsaimniekošanas jomā. Itālijas senāts ir pieņēmis grozījumus, divus grozījumus, ko iesniedza eh, Palermo provinces senators. Es uzskatu, ka es piedalos šajos centienos. Es domāju, ka mēs visi galu galā tajos kaut kādā veidā piedalāmies. Šajā grozījumā bija runa par 350 miljoniem tonu, kurus vajadzētu novirzīt uz atkritumu sadedzināšanas iekārtu. Vajadzīgie resursi nāktu no valsts līdzekļiem, bez tam arī reģionālajām varas iestādēm vajadzētu dot savu ieguldījumu. Es vēlētos tagad vērsties pie jums, Romāno kungs. Ja ir runa par 3,9 miljoniem eiro šim reģionam, tad ļoti liela šī naudas summa ir jānovirz tieši atkritumiem, un ļoti daudz līdzekļu arī pazūd. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu tomēr sastrādāties. Mums vajadzētu arī parlamentāriešus uh, pārliecināt. Kā jau es minēju, daudz kas ir noticis, bet uh, tajā pašā laikā mums vajadzētu izvairīties no šādām dāvanām. Otrais. Kā jau tika minēts, senāts pirms dažām stundām pieņēma lēmumu, līdz ar to situācija ir pasliktinājusies. Ir iekļauts vēl viens elements Neskatoties uz šiem pieciem vai desmit miljoniem, ko mums vajadzēs atrast, un uh, programmēšana 130 uh, tūkstoši un tā tālāk. Visi izdevumi attiecībā uz pēdējiem desmit mēnešiem ir bloķēti. Te ir runa arī par kopienas līdzekļiem. Es aicinātu uz piesardzību. Te rodas arī draudi attiecībā uz uh, resursiem, kas bija paredzēti augsnes sanēšanai un tā tālāk. Šķiet, ka jūs tik tikko tikai iekāpāt uh, lidmašīnā, lai dotos uz Briseli, un Itālijas senāts jau ir visu, ko sastrādājis. Šķiet, ka šajā spēlē ir kārtas ar vien tiek jauktas. Mums vajadzētu institucionāli nodrošināt eh, stingru roku. Grazie, Presidente. Jo sarò brevissimo. Priekšādā tā izteikšos pavisam īsi. Vēsture vienmēr rada problēmas tiem, kas eh, tajā parādās, parādās vēlāk. Protams, ka eh, šie dramatiskie notikumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu Itālijā visus ir satraukoši. Romano kungs ieradās pie mums, un viņš mums apgalvoja, ka viņš turpinās iesaistīties šajos jautājumos, taču par labo gribu šeit īsti nevar runāt. Varbūt mums vajadzētu mazliet paskatīties arī uz lūgumrakstu komitejas ziņojumu. Nevar tā īsti teikt, nevar teikt, ka šeit ir runa par to, ka tiek atkārtoti vienkārši kampānijas ekspertu grupas secinājumi. Protams, ka mums ir jādomā par atkrituma apsaimniekošanas cikla uzlabošanu, ir vajadzīgi normāli risinājumi. Galu galā kampānijā daudz kas ir piemirsies daudz kas netiek ņemts vērā. Kāda runātāja arī teica, ka Eiropas eh, pilsone viņa vēlās, lai viņu uztvertu nopietni. Šeit ir runa arī par jaunu reģionālo valdību. Protams, par ilgtermiņu šeit mēs nevaram runāt. Ilgtermiņā mēs nevarēsim šo fenomenu pārvaldīt. Mēs arī <clears throat> nevaram visu laiku e, vērties pagātnē. Reiz par visām ir jāsāk skatīties nākotnē, jādomā par nākotnē. Es apzinos, ka jūs priekšsēdētāji esat nopietnas cilvēks. Mēs, turklāt mēs esam pietiekami labi pazīstami, lai es to varētu sacīt. Un vēlreiz šeit, ko lūguma rakstu komitejas priekšā, es vēlētos jums to vēlēt veiksmi. Paldies, kolēģi Jovē! E, padomniekam Romano ir pēc pāris minūtēm jādodas prom, un mums būs iespēja turpināt e, diskusiju septembrī Aukens kundzē. Es varu piekrist, ka mums jāturpina darbs septembrī, taču gribu sacīt divas lietas. Labā komunikācija neko nemaksā, tikai labo gribu. Un eh, gribas atzīt, ka mēs šeit saskārāmies ar nekomunicēšanu, un tā bija ļoti slikta izturēšanās pret tiem, kas, kas šajā situācijā cieta. Un tāda komisija gribas atzīt, ka es nevaru skaidri saprast no komisijas, vai viņam, viņiem ir vai viņi nopietni izturas pret šo, eh, eh, šo eh, situāciju. Jo skatoties uz realitāti, ir tikai izgāstos un sadedzināšana. Un tad, kad mēs tikāmies ar sadegšanas, sadeg, dedzināšanu, dedzināšanu, dedzināšanas pārvaldnieku, viņš sacīja, ka viņš ir pārliecināts, ka tur var sadedzināt pilnīgi visu. Ir, ja, tomēr jāapzinās, ka ja netiek šķiroti atkritumi, tad tas eh, risinājums var būt ļoti slikts ar šo, šo situāciju, mēs redzējām realitātei Un tad vēl man neliels priekšlikums, vai mēs nevarētu uh, sam. Vai mēs nevarētu eh, paskatīties, kā situācijas tiek risināts eh, līdzīgas citās vietās, lai zinātu, ka. Lai mēs nevis vienkārši darītu, nevis vienkārši tā. Paldies, kolēģi! De Brunner, jūs gribējāt izteikties? Jā, gribēju. Gribu pateikties kolēģiem par eh, paveikto darbu. Very, very very Domāju, ka situācija tik tiešām ir šokējoša, un ka mēs dzirdām par situāciju, kurā Eh, izgāstuves eh, tiek eh, nodots armijas kontrolē, un delegācija to ir redzējusi, un mēs regulāri dzirdam to, ka cilvēki grib skatīties nākotnē, ka aizdevumi tiek atkal pieprasīti, un es gribētu dzirdēt arī par vadlā, vadlīnijām, kā notiek, eh, kā tiek risināt situācija kampānijā. Un arī man ir jautājums par to faktu, ka viens no jautājumiem par fondu atbrīvošanu jaunā plāna sakarā. Vai to es dzirdu saistībā ar atkritumu eh, direktīvu un tās ieviešanu visās dalībvalstīs. Es šajā sakarā neesmu dzirdējis neko šodien, ka šodien runātais saskan ar šo manis sacīto. Mēs dzirdām, ka Eiropas likumdošanas prioritāri aspekti tiek nopietni pārkāpti, un mēs nedzirdām, un es arī nedzirdēju šodien skaidrus ieteikumus, ka uh, ir iespējams no šīs situācijas izkļūt. Es domāju, ka mēs nevaram uzskatīt, ka situācijā, ka ja bija situācija slikta, ka tagad eh, tā ir uzlabojusies salīdzinām ar ļoti sliktu, ka tad mēs sakam, viss ir kārtībā. Tā nedrīkst mums ir jābūt, jāieņem stingra nostāju, un mēs nevaram pieņemt tādu situāciju, kura komisija varētu domāt, ka tā varētu eh, pieņemt eh, naudas izsniegšanu, atbrīvošanu tad, kad tad, kad uh, situācija ir tāda, kāda tā ir. Un mēs arī redzam, ka ir jāīsteno Eiropas Savienības likumdošana, to pieprasa direktīva 85337, un es gribētu zināt, kas tad notiek šobrīd, lai varētu nodrošināt to, ka, ja es uzbūvēju māju bez eh, būvniecības atļaujas, man nav tiesība tajā dzīvot. Un ja šis tādā veidā ir uzbūvēta, eh, uzbūvēta šī pārstrādes rūpnīca, tad mums ir jā, do, jāsaprot, jāuzzina, kā tad eh, tas bija iespējams. Un mums septembrī jāpietina pie tā stāprāt. Paldies, dodu vārdu Popoģānī kungam kurš ir lūguma raksta iesniedzējs, lai viņš piedāvātu savus secinājumus. E, padomnieks Romano ir devies prom, bet e, man izklausījās visai realistiski, kad viņš sacīja, ka šodien ir jābūvē divi, divas degkamērts, lai atrisinātu kampānijas problēmu. Viena šādas deklameras uzbūvēšana ir nepieciešama vismaz 5 vai 6 gadi. Tad nu ir vismaz jāsāk tūlīt, sā, sā, jāsāk tūlīt šķirošana, jāsāk kompostēšanas iekārtas. Vai saldēšanas iekārta, kas, kas varētu aizvietot dekameras ir nepieciešami tikai daži miljoni eiro, varētu CDR iekārtas pārveidot šodien uh, kampānijā. Šīs slavenas CDR, kas uh, kas veido atkritumu kaudzes, kas atrodamas uh, praktiski visās vietās, pie visām mājām. Cilvēki vairs nezin, ko darīt ar saviem atkritumiem un mums ir nepieciešama skaidra koncepcija, skaidrs projekts. Bet ko tad mums atbild? Mēs saņemam pretī izgāstos un dekameras. De de Mēs aicinām Eiropu atbloķēt eh, kredītus, bet nevis, lai, lai atbrīvotos no šī no šī mm, burvju loka. Nu jau piecus gadus mēs par to runājam. Pret mums izpras kā pret trakiem, lai gan mēs kampānijā aizstāvam savu zemi. Un ja mēs būtu jau visu pieprasījuši pirms pieciem gadiem, tad mēs nebūtu tur, kur, kur esam šodien. Un tiešām ļoti žēl, ka padomnieks Romano, kurš ir vislabākais cilvēks pasaulē bez šaubām, bet kā viņš var teikt to, ko viņš sacīja, kā viņš var teikt, ka viņš uzņemas savas atbildības. Tās ir atbildības, kas eh, piesaista sešus miljonus iedzīvotāju, kampānijas iedzīvotāju. Es neredzu, kā viens cilvēks varētu būt atbildīgs par sešiem miljoniem iedzīvotāju. Mēs pieprasām, uh, direktīvas uh, eh, piemērošana, kas eh, pieprasa, ka atkrituma apsaimniekošana ir jāizlem kopīgi ar eh, vietējiem iedzīvotājiem. Savukārt līdz šim pašvaldības vispār neko nav nolēmušas, un es uh, Vēlreiz eh, pieprasu no Eiropas komisijas un no priekšsēdētājas Maconi ierasties kādu dienu Kijāno 11. vakarā. Mēs esam no Kijāno komitejas. Ehm, lai tā, lai eh, atbrauciet pārgulēt. Kijāno dzīvo 250 tūkstoši cilvēku, kuri nespēja gulēt smakas dēļ. Jo kā jāno nu smird, un tā smird, ka cilvēki nevar gulēt. Ferdinands ir īstais eh, lūguma rakstiesniedzējs, bet es ceru, ka līdz septembrim jūs varēsiet atrast risinājumu. Bet dodiet vismaz mums kādu zīmi, kādu skaidru vēstījumu Eiropas vārdā. Ja padomnieks Romano runā par eh, tendenču eh, pārvēršanu pretējā virzienā, lai tad viņš palas avīzes. Avīzēs raksta, ka rūpnieciski iepakojumi varētu tikt eh, samazināti jau no šodienas. Eiropa mums tikai turpina runāt par, par pārstrādi, par, par pārstrādes iekārtām. Bet Eh, un tikai pati pēdējā iespēja ir izmest atkritumus, izgāstoties vai sadedzināt, bet jums ir tikai izgāstoties un degkameras. Es runāju par kaļģāno izgāstovi, kas ir eh, uzbūvēta uh, Kamoras mežonīgas izgāstos vietā ar desmit tūkstošu tonu uh, azbesta. Desmit tūkstošu tonu azbesta šajā Kamoras mežonīga izgāstuvē, kas šobrīd ir kļuvis par oficiālu izgāstos vietu kas atrodas uh, meža vidū, kas ir kampānijas ekoloģisks mantojums, blakus slimnīcu zonai, kur ir sešas slimnīcas Vissvarīgākais Eiropas dienvidu slimnīcu apkopojums, kas atrodas no diviem ar, divi ar pus kilometru attālumā no šīs toksiskās izgātuves. Es gribētu to saprast, tāpēc, ka man nekad nav izdevies to saprast, kāda kritērija tiek izmantoti, lai pieņemtu šādus lēmumus. Atvainojiet, ja es aizraujos, bet mēs vairs nevaram izturēt, mēs esam pārkaicināti. Un padomnieks Romano mums sacīja, ka mums ir jāpalielina izgāstuves eh, Neapolis eh, province, Kiajano un ter, Terciņo, kuri Terciņo, Vezu piekāģē. Pat ja jūs neesat bijuši Neapolē, jūs esat redzējuši Vezuvu uz pastkartēm, tā ir Itālijas visslavenākā ainava, tas ir visas cilvēks mantojums eh, un es komantojums Man nav jāreklamē šī vieta. Visi zin, ka tā ir viena no skaistākajām vietām pasaulēm. Un zem, un pie mājām grib uzbūvēt atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu. Vai tik tiešām tā ir vislabākā situācija, lai veidotu pilsoņu paļāvību, tādu pilsoņu, kuri cieši jau gadiem ilgi? Eh, padomnieks Romāno vairs nav klāt, pateicos par visu sacīto, un pat ja viņu nav klāt, mēs viņam iesniegsim protokolu, viņš ir apņēmies sniegt precīzas atbildes saistībā ar viņa prombūtnē formulētajiem jautājumiem. Es domāju, ka visi šie apsvērumi varbūt uh, nav tikuši interpretēti tā, kā to būtu vēlējis padomnieks romānu, bet tā kā viņa nav klāt, mēs sakosim tam, lai informācija viņam tiktu nodot, un iespējams būs nepieciešams iesniegt grozījumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. septembris ziņojums ir jāpieņem mēneša beigās, pēc tam tas tiks eh, piedāvāts komisijai. Mēs arī uzklausījām Eiropas komisijas pārstāvjus, kuri sniedza detalizētu atskaiti par situāciju, un ar jūsu atļauju es gribētu jums lūgt visu iesniegt rakstveidā. Kopsavilkuma veidā tas būtu mums ļoti noderīgi. Mums šis dokuments būs nepieciešams lai mēs zinātu, kur tad mēs esam šai, pašreizajā brīdī. Mums ir jāzina, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts pagātnē, un arī mums ir e, Eiropas tiesas nolēmums Es domāju, ka attiecīgi nav šeit nekas daudz piebilstams. Mūsu komiteja ir tikai ierobežotas kompetences. Mums ir šobrīd šīs skats uz eh, momentu uzņēmumu situācijai. Mēs esam izvērtējuši, ko mēs varam darīt, skatot arī uh, vietējo un nacionālo lēmēju iestāžu eh, reakcijas, kurām ir pienākums rīkoties. Un es vēlreiz lūdzu komisijai iesniegt mums rakstiski eh, paziņojumu, kas tiks eh, pievienots pievienot šim paziņojumam paldies. Mēs šo punktu slēdzam un pāriem pie darba kārtības nākamā punkta. Un nepārkāpsim mūsu noteikto Eh, mūsu noteikto darba kārtības 16. Eh, punktam lūguma raksta iesniedzēja nav savukārt. Eh, nākamajā punktā lūguma raksta iesniedzējs ir klāts. Uzklausīsim viņus tā, kā viņi ir klāts. Un uzreiz dosim vārdu, ja jūs neiebilstat, es uzreiz gribētu pāriet pie 17. punkta. Ermando Menella kurš ir iesniedzis Itālijas sīksalu eh, viesnīcnieku asociācijas vārdā savu eh, lūgumu rakstu. Mēs tēmatu zinām, šeit ir runa par um, satiksmi starp eh, Itālijas kontinentu un salām, un pēc tam mēs uzklausīsim komisiju. Paldies par iespēju šeit uzstāties. Fedalbergi Isoli Minori ir eh, tātad eh, viesnīcas profesijas pārstāvju asociācija mūsu saliņās. Mēs ļoti ciešam no eh, ekonomiskās krīzes. Tas ietekmē arī nodarbinātību pie mums. Lūgumraksts radās privatizācijas projekta ietvaros. Grupa Vereņa ir problēma, ko mēs šeit izklāstījām komitejai parlamentam, proti, ka e, vairākas prām līnijas tagad vairs nerentējās un privātās puses vairs tās negrib uzturēt, jo tās vairs neatmaksājas. Padomējiet, pamazām saņem Retimo Vons un Retēne. Ne Mm, tas vairs neatmaksājās. Itālijas uh, konkurences padomi ir pieņēmusi arī uh, lēmumu par šīm prāmi transporta uh, ceļiem Neapols jūras līcī, un ir teikts, ka te ir pārkāpums pret 81. Eiropas uh, kopienu līguma pāntu, uh, tas ir konkurences likumdošanas pāns, un es gribētu uh, komitējiem un parlamentam vēlreiz prezentēt šo atzinumu, to es jums varu arī iesniegt, mēs arī esam saņēmuši Eiropas komisijas atbildi 2010. gada 11. maijā. kur gan nav sniegt atbildi eh, uz visām mūsu sūdzībām, bet ir norādīts uz kaut ko svarīgu, un tas ir teksta beigās, ir runa par Eiropas Savienības tiesībām, dalība valsts patur savas privilēģijas, kas attiecas uz uh, zemes gabalu pirkšanu. Mums, tātad Itālijā, šis ir uh, uh, pašvaldība vai reģiona jautājums Labi, e, priekšsēdis saka, tagad dosim vārdu e, komisijas pārstāvim Giovanno Mendola. Priekšsēdis kundze. Es e, runāšu tikai par to, ko tagad vēl papildināja lūgumraksta iesniedzējs. Lūgumraksts attiec uz sabiedrisko transportu uz jūras, eh, tātad uz Īzla Minori sīksalām. Un komisija tātad eh, tiek lūgt šo pakalpojumu liberalizāciju atcelt un ir arī attiecīgi priešlikumi petīcijā komisija vēlas konstatēt vienu lietu dalībvalstis brīvi var piedāvāt eh, pakalpojumus, kas tām šķiet sabiedriski nozīmīgas, proti eh, pēc savas vislabākās saprašanas, īpaši arī, kas attiec uz jūras transportu. Ja kāda dalībvalsts eh, uzskata, ka transporta savienojumam ar kādu konkrētu salu ir jāpastāv ikdienas vai ar ātru laivām vai pēc eh, kaut kādiem standartiem. Mm, tas ir dalībvalsts ziņā to e, izlemt no otras puses komisija. E, neobligāti var lūgumrakstu iesniedzēju prasību izpildīt. Mēs varam dalībvalstu piespiest šādu pakalpojumu piedāvāt. Dalībvalsts to var darīt. Komisija nevar uh, izvirzīt šeit nekādas saistošas noteikumus. Tādi neizriet no kopienas likumdošanas. Attiecīgi arī dalībvalsts e, dažādi organizē šos pakalpojumus Vai tie tiek piedāvāti, kā tie tiek piedāvāti, tas ir dalībvalsts ziņā. Kopienas likumdošana, kā jau izriet no, petī, no lūgumraksta, eh, pieprasa to, ka eh, ne, nav pieļaujama diskriminācija eh, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Tas izriet no kopienas likumdošanas. Tātad mm, šeit uh, ir uh, brīva konkurence, varbūt arī tad, tad uh, eh, konkurss, kura rezultātā uh, kopienas uh, pakalpojumu sniedzējiem tiek dots vienlīdzīgas iespējas kādu pakalpojumu, uz kādu pakalpojumu sniegšanu pieteikties. Uh, notiek publisks konkurss, un tad tiek izraudzīts tas eh, piedāvātājs, kas eh, visi ekonomiskāk piedāvā šo pakalpojumu, vai arī mm, sniedz eh, pa tām pašām izmaksām piedāvā visaugstāko standārtu. Baidos, ka lūguma raksta dažādie aspekti, kas arī komisija aicina iejaukties, kas attiec uz Itālijā, uz to, kā Itālija organizē jūras transporta sabiedriskā kārtā ka tās liberalizācija tiek aizliegta, ka tie ir punkti, kas īstenībā neizriet no kopienas likumdošana. Nekādā veidā komisija nav e, pienākums šeit iejaukties. Vai kāds vēlas par to izteikties? Priekšsēdi. Nu, tad es atļaušos komentēt no savas puses, arī uzdot viņu jautājumu vēl komisijas pārstāvim. Te tomēr vēl daži punkti, pa kuriem man nav īstas skaidrības. Es šo dokumentu esmu izlasījis, ko komisija mums ir iesniegusi. Es arī rūpīgi jūs klausījos. Es nezinu. Varbūt, ka arī lūguma raksts bija neskaidri noformulēts. Bet man bija cits iespējas, kas attiecas uz lūguma rakstiesniedzēju prasība. Patiesībā šeit netika prasīta Eiropas komisijas iejaukšanās, lai regulētu to, kā organizēts kādā dalībvalstī e, sabiedriskais transports, bet komisija tiek jautāta, vai šīs metodas, kā šis sabiedrībai svarīgais transports ar šo privatizāciju vai privatizācijas rezultātu Eiropas kopienas uh, likumdošanai arī, kas attiec uz teritoriālo, tātad viengabalainību un ekonomisko, un te, protams, ir īpaši arī runa par to pilsoņu tiesībām, kur jau tā e, ir mazliet tādā sliktākā situācijā, jo viņi dzīvo perifērijā. Tā es to biju saprats. Tas ir jautājums, ar ko mēs e, arī strādājam e, reģionālo lietu komitejā. Mēs nesen par to runājām un bija atzinums. Uh, kurā mēs arī no komisijas prasījām komisijas atzinumā kopiju. Tātad ir runa par jūras transportu, par integrētu jūras transportu definīciju un par to, vai nebūtu tomēr jāvēlt lielāku uzmanību eh, arī šo pilsoņu tiesību uh, saglabāšanai vai ievērošanai arī turpmāk. Tātad, ka personas, kas dzīvo periferālāk, eh, kaut kur nomalēs, ka viņi tomēr mobilitāte arī vēl būtu uh, eh, nodrošināta. Uh, eh, tas viss tā kā būtu jāņem tomēr vērā, un tas izriet arī no uh, kop tirgus politikas. Tādā ziņā arī komisija ir kompetenta šajā jautājumā. Ir runa arī par īsas e, attālumu e, jūras transportām, par perifēro reģionu labāku piesaistu cietzemēji, šajā gadījumā tieši saliņām. Tad es domāju, ka šis dokuments, pa ko reģionāla e, lieta komiteja diskutē un uh, kas arī šai komitē tiks iesniegts. Es nedomāju, ka tas tā gluži būtu ārpus e, Eiropas komisijas kompetencēm vai arī Eiropas likumdošanas kompetencēm. Būtu jauki, ja jūs varētu par to vēlreiz kaut ko pateikt, jo. Eiropas komisija saka, nu tā nav tā kā mūsu atbildības loma, tas ir Itālijas ziņā, šeit nav sakara ar kopienas likumdošanu, bet tajā pat dokumentā uh, mm, ir runa par komisijas intervenci, ka uh, līguma pārkāpšanas procedūra varētu tikt uzsākt. Mēs jau nezinām, kas ar to notiks. Itālijas rīcība, kas attiec uz šo konkrēto jautājumu, acīm redzot esot vai vismaz ar to rēķinot, ka tā pārkāptu uh, kopienas likumdošanu. Tātad te ir uh, uh, iespēja, ka tiks uzsākt līguma pārkāpšanas procedūra. Un vēl pēdējais jautājums komisija savā dokumentā uh, piemina privatizācijas procesu, kas Itālijā ir uzsākts, kas principā tā kā atbilstu Eiropas saimnības noteikumiem. Mm, Mēs jau daudz vietu eh, veicinām liberalizācijas procesus eh, no Eiropas Savienības puses, bet eh, tas tomēr vēl nav arī saņēmis komisijas svētību. Tāpēc situācijas vērtējumam tomēr vajadzētu to arī vēl pakļaut šai pārbaudei, privatizācijas procesa pārbaudei kopumā. Nu, es tomēr te redzu tādas zināmas pretrunas šajā dokumentā, īpaši arī starp dokumentu un to, ko, nu, pat jūs sacījāt, jo jūs teicāt, ka komisijas atbildības šeit vispār nesot. Komisija nesot kompetenti, bet, nu, labi, mūsu komitejai šī lieta ir jāskata ir runa par pamatiesību saglabāšanu, īstenošanu dažu Eiropas Savienības pilsoņu, un arī viņiem pienāk šī mobilitātes garantija vismaz minimālā līmenī. Tam vajadzētu tomēr funkcionēt, tas ir Eiropas uh, pilsoņu uh, tiesības. Es nedomāju, ka komisija varētu teikt, ka uh, tas neiekrītās kompetences jomā un varbūt jūs varat atbildēt tagad vai arī vēlāk, bet nu labi, dosim jums vārdu. Labi. Paldies, priekšsēdētājs. Alle norme sulla, del, dell'operazione di, di privatizzazione del gruppo Tirrenia rispetto alla tutela. Eh, Tika pie, pieprasīta pārbauda atbilstība eh, privatizācijas grupai respektējot pasažieru tiesības uz pārvietošanos, un šis eh, atbilstības eh, pieprasījums nebalstās ne uz kādu juridisku bāzi, jo nav atba pieprasītās atbilstības eh, Eiropas pilsoņu mobilitātei. Mēs to esam vairāk kārt jau, vairāk kārt saskārušies ar līdzīgām situācijām, pat ja tas jums šķiet paradoksāli mēs neesam atbildīgi par minimālo eh, pakalpojumu sniegšanu tai vai citai salai. Ja nekādas līnijas nav, tad komisija neko darīt šeit nevar. Valsts eh, pakalpojums ir atkarīgs no, un publiskais pakalpojums ir atkarīgs no tirgus brīvas eh, funkcionēšanas, un šāda komisijas izpratnē šāda veida uh, privatizācija nepārkāpja Eiropas kopienas tiesības. Eiropas kopienas tiesības sastāv no dažādām, dažādām regulējumiem un principiem attiecībā uz iekšējo tirgus un it īpaši iekšējais tirgu, uz iekšējo tirgu attiec šajā gadījumā jūras pakalpojumu direktīva. Un tajā ir iespējams, ka nosacīt, ka komisija nav visas tās savas normas respektējusi. Komisija ir E, uzsākusi izmeklēšanu, vēl nav runa par pārkāpumu procedūru. Mēs esam motivēti atzinumu e, etapā šobrīd. Ir 2008. gadā beidzies publiskā pakalpojuma līgums ar Tirēnija. Komisija gaidīja to, ka tiks e, izsludināts publiskais iepirkums, bet nebija tāda pēc tam mēs redzēsim, ņemot vērā šo izmeklēšanas procedūru un tās rezultātus, vai būs nepieciešams uzsākt vai ne pārkāpumu procedūru. Katrā ziņā tas būtu tādā gadījumā, ja valsts iepirkuma procedūra nebūtu tikusi respektēta. Lūk, tā ir tā joma, ko mēs varam kontrolēt un pārbaudīt, ņemot vērā mūsu kompetences. Protams, ir politiskie elementi E, kas iesaistās transporta politikas e, ziņā šeit. Un potenciāli tas var izraisīt zināmas um, iebildes no dalībvalstu puses, taču citādi mums nav citu iespēju rīkoties. Es tomēr domāju, ka jums ir pienākums ievērot minimālo publisko pakalpojumu. Tas ir norādīts pakalpojumu direktīvā. Tas ir pienākums no Eiropas Savienības puses. Jūs man sakāt, ka tas nav jūsu kompetencē. Tādā gadījumā es E, man rodas šaubas, vai jūs tik tiešām pārzināt Eiropas kopienas e, noteikumus. Mēs esam politiska, protams, instance šeit. Es domāju, ka mums būtu jāuzdod jautājums komisijai, lai, e, lai uzzinātu, vai šī pakalpojuma direktīvas daļa ir svītrota. Es saprotu, ka direktīva paredz to, ka tiek garantēts publisks pakalpojums minimāls, un kad jūs sakat, ka dalībvalstī ir tiesības atcelt eh, eh, satiksmi ar tādu vai citu savas teritorijas daļu, tad jūs man sakāt kaut ko līdz šim nedzirdētu tik tiešām ar manām pieticīgajām kopienas, eh, kopienas tiesību tekstu un direktīvu zināšanām, man jūsu atbilde nepārliecina. Attiecīgi es domāju, ka lūgumraksts paliek atvērts. Mēs eh, to turpināsim skatīt mūsu nākamajā koordinatoru sanāksmē. Un lūdzu, vai lūguma raksties sniedzējs vēlas izteikties? Lūdzu, ļoti ātri pēc tam mēs pāriem pie nākamā punkta gribētu sacīt, ka mēs neesam pret liberalizāciju, neesam pret privatizāciju, jo mēs paši esam privāti eksploatanti. Taču mēs gribētu, lai satiksme tiktu nodrošināta, un tas attiec ne tikai uz Itālijas salām, bet arī uz citām nelielām saliņām Eiropas Savienībā. Ir jātiek garantēta minimālam pakalpojumam. Komisija ir strādājusi citos gadījumos, un tā ir panākusi uh, it, uh, uh, nosodīt uh, tos dienestus, kuri ir samazinājuši līdz minimumam. Piemēram, Neapola Kaprī bija, ir palicis tikai viens operators līnijā. Vai šeit viss tiek ievērots, priekšsēdētāji turpina, vai es varu iesniegt komisijai dokumentus, ka, kas man ir līdzi no lēmēja iestādes puses man tomēr ir tāds iespējas, ka Itālijas varas iestādes nerespektē, derespektē līgumus. Ļoti labi, mēs turpināsim šo gadījumu skatīt septembrī, paredzot mutisku jautājumu plenārsēdē. Paldies, un mēs pāriem pie nākamā punkta. la petizione iscritta al punto 18 presentata Tagad eh, mēs pāriem pie 18. punkta. Īrijas valsts piederīgais eh, ir iesniedzis lūkumu rakstu eh, asociācijas Penzensas ostas draugu vārdā. Iesniegts. Um, greetings. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze. Sveicienu visiem no Kornvalas, kas ir Lielbritānijas eh, dienvidu eh, rietumu reģions. Lielas paldies, ka devāt man iespēju izteikties šodien jūsu sanāksmē. Es nāku no Penzānsas, pilsēta, kur dzīvo 20 tūkstoši cilvēku, un tā atrodas Kornvalas piekrastē. Tā ir ļoti skaista um, jūras eh, pilsēta ar vēsturisku mm, jūrmalu, elegantām ēkām, granītu kotedžām, un tā mm, piesaista tūkstošiem turistu katru gadu, bet tajā pašā laikā tā ir tāda strādnieku pilsētiņa. Tomēr tā ir apdraudēta, jo Konos padome cenšas izmantot eh, Eiropas Savienības finansējumu, lai pārvērstu mūsu pilsētu par rūpniecības eh, vietu. Tā viņi sauc šo projektu par ostas uzlabošanu. Tādējādi varētu nodrošināt prāmju satiksmi starp Penzāns un Silijas salām, kas atrodas Atlantijas okeānā. Tādējādi mēs Mm, pārvērstu betonā ļoti iemīļotu pludmali un arī eh, dienvidu molu, kas ir viens no vissvarīgākajiem vēsturiskajiem moliem Lielbritānijā. Pavisam nesen viņš eh, tika ievietots grade 2 uh, eh, vēsturiskā aizsargājamo molu sarakstā, un tāda ir tikai 7% no moliem. Uh, Tādējādi tiktu iznīcināts arī unikāls ar deko um, peldbaseins un arī Viktorijas laika promenāde, un tiktu iznīcinātas arī mm, kādas putnu sugas. E, šī vieta ir ļoti viegli ievainojama gan vēsturiskā, gan vides, gan kultūras ziņā. Uh, Mums stāstīja, ka šis projekts it kā nodrošinātu darba vietas un nodrošinātu ekonomisko atvesaļošanos Penzānces reģionā, bet īsnībā notiks pilnīgi pretējais. Jaunais prāmis un arī ostas uzlabojumi neparedz lielāku pasažieru satiksmi vai kravas satiksmi. Tas apdraudēs arī darba vietas. Tiks paredzēts, eh, ka vienotais pasažieru un kravas prāmis tiks aizstāts aizstās um, atsevišķas pasažieru un krav, kravas prāmjus. Šis jaunais prāmjus būs pārāk liels un to nevarēs remontēt pilsētas sausajā dokā, līdz ar to e, inženieru darba vietas um, pilsētā tiktu apdraudētas. Un pēdējais, kas ir vajadzīgs šādam turistu galamērķim, ir šāds rūpniecisks, rūpnieciska attīstība e, ļoti skaistajā ainavā. Konsultācijas, ko pasūtīja pati padome, norāda, ka šī uh, ga, ga, kājām gājēju pludmale un ostas daļa ir ļoti svarīgas tu, turpmākai ekonomiskai pilsētas attīstībai. Mums arī teica, ka bez šī projekta prāmju pakalpojumi vairs nedarbotos vai vajadzētu tos pārcelt uz citu postu. Tam nav nekāda pamata. Šis prāmis ir veiksmīgi darbojies no Penzances pēdējo 90 gadu laikā, un ik viens, tā skaitā pašreizējais operators un arī padomas konsultanti ir teikuši, ka tam nav nekādas citas iespējas vai citas veiksmīgas vietas, kur tas varētu funkcionēt. Nākamā tuvākā ostē ir 40 km eh, tālāk no Silijas salām, līdz ar to ceļojuma laiks ir daudz ilgāks un arī eksploatācijas izmaksas ir daudz augstākas. Pašreizējais operators ir skaidri norādījis, ka tie vēlas darboties tikai un vienīgi no Penzānces ostas, un viņi to darītu arī bez valsts finansējuma. Tādējādi padoms argumenti, ka šis projekts nodrošinātu esošo saikni un nodrošinātu darba vietas Penzāncā, ir ļoti apšaubāms. Konols padomis eh, šīs schēmas izvēle norāda arī uz masīvām neizmantotām iespējām ostējām. Ostai ir vajadzīgi uzlabojumi, ir, tas ir jānodrošina satiksme un ir jā, jāuzlabo saikne ar Silijas salām. Cilvēki to arī atbalsta, taču padomas pieeja ir nepareiza. Ir paredzētas arī alternatīvas schēmas, kas uzlabotu pludmalē un arī ostas daļu, un vai, varētu apmierināt patiešām svarīgas pilsētas vajadzības. Tiktu nodrošināts, ka uh, Uh, automašīnu termināls un arī noliktavas atrastos ārpus pilsētas, taču šies alternatīvas nav pietiekami izpētītas, jo padome pilnīgi neklausās uz nekādiem alternatīviem risinājumiem un jau gadiem ilgi turpina attīstīt šo schēmu. Mums nesen pastāstīja, ka helikopteru dienas starp Penzans un Siliju drīz nedarbosies, jo helikopteri esot veci un izmanto daudz degvielas. Padome ir pilnīgā, pilnībā ignorējusi šo faktu plānojot projektu. Uh, Eh, ja tiktu ieviests ātrs prāmis, tad mēs varētu aizstāt helikopteru pakalpojumus. Un tādējādi mm, salas iedzīvotāji varētu nokļūt uz sauszemi viens dienas laikā. Šķiet, ka eh, komisija savā paziņamā norāda, ka uh, E, šīs projekts e, notiek saskaņā ar e, regulām un procedūrām. Tas nav pareizi, jo tas, kas šķiet, nebūtu nenozīmē taisnību. Šis process ir bijis ļoti nedemokrātisks. nedemokrātisks. Padomi pavēstīja sabiedrībai, ka mums būtu iespēja iebilst pret šiem plāniem. Tajā pašā laikā tā ir iegūst no iepriekšējās valdības ostas pārskatīšanas orderi un vēlāk pavēstīja mums, ka uh, Tas neatbilst normāliem plānošanas procesam. Pašlaik Penzences iedzīvotāji ir pret šiem plāniem. Arī pilsētas padomi ir atkārtoti balsojusi pret šiem plāniem. Neviens kandidāts iepriekšējā gada konolas padomas vēlēšanās tos neatbalstīja. Mūsu deputāts Vesmister arī ir pret to. Arī English Heritage, kas um, ir aizstāv vēsturiskas sēkas uh, valdībā, ir pret šiem plāniem. Šajos sarežģītajos laikos, kad finanši ir maz, Konals padomē vajadzētu meklēt rentablākus risinājumus. Un īsnībā šis ir tāds lepnības projekts. Viens padomnieks Hiks, kurš ir ievēlēts, ievēlēta amatpersona, kurš ir atbildīgs par šo schēmu, e, ir teicis, ka uh, padomu neuztraucas par kapitāla izmaksu samazināšanu, jo to nodrošinās piešķirts finansējums. Uh, Protams, ka mēs gribam, lai uh, šīs, šim, šis finansējums tiktu iz, iz, izmantots attiec pareizajām vajadzībām un tiktu izmantots gudri. Mums ir vajadzīgi tādi projekti, kas uzlabotu pilsētu un ko atbalstītu arī vietējie iedzīvotāji. Paldies! Paldies, dod vārdu komisijai. Dod pār, vārdu komisijas pārstāvim. Lielas paldies, paldies priekšsēdētājs. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos pavisam īsi un paudīšu jums komisijas uh, nostāju. Pirmkārtām, šīs projekts ir, uh, runā par Silijas salām, kuras ir jāpiesaista Lielbritānijai. Uh, Un eh, te ir jādomā par abām pusēm. Lūgumraksties niedzējs domā tikai par vienu pusi, par to, kas notiek Penzānsas ostā. Šis projekts eh, patiešām ir iesniegts līdzfinansējumam, tas ir iesniegts Eiropas attīstības fondam, un tā ir tad kā konverģences programma Silijas salām, taču galīgais lēmums par finansējumu vēl nav pieņemts. Un eh, iemesls ir tāds, ka Eh, to jau arī lūgumnieks iesniedzējs labi zina, plānošanas atļauja nav apstiprināta šim projektam. Es gribētu atkārtot nosacījumus vispārējā regulā par struktūru fondiem. Šo regulu pieņēma gan padome, gan parlaments. Šajā regulā ir paredzēts, ka um, atbildīgā iestāde, un tā ir iestāde, ko nozīmē dalībvalsts, ir atbildīga par struktūru fondu programmu īstenošanu. Tas nozīmē, ka uh, eh, vadošai iestādē ir jānodrošina, lai uh, Projekti tiek izvēlēti saskaņā ar kritērijiem, eh, kurus ir noteikusi monitoringa komiteja konkrētajai programmai. Un tāpat arī šai vadošai komitejai ir jānodrošina, lai projekts atbilstu attiecīgajiem eh, kopienas un dalībās tiesību aktiem. Attiecībā uz atlases kritērijiem eh, galvenie principi, kas ir saglabāti, un es tagad došu īstu kopsavilkumu par šo programmu, atbilst projekta mērķiem, proti projektam ir jānodrošina projekta mērķi, mērķu izpilde, uh, tam ir jābūt uh, e- efektīvam attiecībā uz līdzekļu izmantojumu, tam ir jāizmanto tikai minimālie uh, piešķirma līdzekļi, minimālie dotāciju līdzekļi. Un pēdējais svarīgais aspekts ir ilgspējīgums, ilgtermiņa ilgspējīgums visiem, uh, visām investīcijām. Vadošā iestāde, un mēs ar viņu cieši kontaktējamies, ir informējusi komisiju, ka uh, projekts patiešām ir izvērtēts pēc šiem kritērijiem. Ir veikta arī papildu analīze, kur ir analizētas arī šīs alternatīvas, ko pieminēja lūgumraksts iesniedzējs. Šīs analīzes rezultāti, un es gribētu uzsvērt, ka šos rezultātus ir pieņēmusi atbildīgā iestāde dalībvalstī, ir īsnībā norāda, ka šis projekts ir visrentablākais un arī ilgtermiņā tas būtu visizdevīgākais, lai savienotu Silijas salas ar kontinentu. Uh, Eh, ja runa par piemērojumiem tiesību aktiem, tad galvenais, par ko ir jārunā un par ko ir runa arī lūgumrakstā, ir plānošanas atļauja. Es vēlētos norādīt, ka plānošanas atļauja saskaņā ar sub subsidiarātas principiem ir Lielbritānijas varas iestāžu ziņā, un Kornvalls padome ir atbildīgā iestāde, kā jau ir norādīts lūgumrakstā. Tāpat arī vajadzīga ir celtniecības atļauja, bū būvatļauja. Un te ir jādomā par English Heritage, jo tā jo tā uh, izdod sarakstus ar aizsargājumām vietām un ēkām. Kā jau teicu, būvatļauju vēl nav iesniegusi at atbildīgā iestāde Lielbritānijā, kas ir atbildīga par būvatļaujā. Taču es vēlētos uz norādīt, ka tas viss atbilst subsidiaritātes principam. Komisija neiedza šajos procesos, jo šeit atbildīgas ir Lielbritānijas varas iestādes. Mēs neesam atbildīgi par Lielbritānijas ēkām. Protams, ņemot vērā šo lūgumrakstu, mēs kontaktējāmies ar vadošo iestādi, lai uzzinātu, kā notiek visi procesi. Un uh, vadošā iestāde mūs informēja, ka uh, visas procedūras ir ievērotas attiecībās būvatļaujām un citām atļaujām. Tāpat arī e, tā apgalvoja, ka šīs problēmas, ko, kas ir minētas lūgumrakstā, ir zināmas e, atbildīgajām iestādēm Lielbritānijā un e, tās ir atbildējušas uz visiem šiem jautājumiem. Mēs esam saņēmuši arī kopiju no šiem dokumentiem. Un šķiet, ka tie, šie visi punkti ir atbilstoši. Balstoties uz šo analīzi, mūsu secinājumi ir šādi. Ja ir runa par Eiropas dotācijām un par to piešķiršanas piemērotību, tad visas procedūras ir ievērotas, un kompetentās iestādes Lielbritānijā mums atgavoja arī, ka uh, Lielbritānijas tiesība akti ir attiecīgi ievēroti, un tāds ir arī mūsu secinājums. Lielas paldies. Dālera kungam vārds. Uh, paldies. Liels paldies arī komisijas pārstāvim un liels paldies arī Magsa kungam, kurš ieradies uh, no Konvols, kas atrodas tik tālu un ir tik skaista vieta. Es atbilst, um, es šeit runāju, lai atbalstītu lūgumrakstu iesniedzēju. Uh, Es gribētu lūgt, lai šis lūgumraksts netik, netiek slēgts. Mums vajadzētu to izskatīt arī mazliet vēlāk. Un gribētu šeit eh, piesaukt četrus ļoti labus iemeslus, kāpēc mums vajadzētu paturēt šo lūgumrakstu atvērtu. Es ļoti rūpīgi izlasīju komisijas vēstuli, ko tā nosūtīja martā. Esmu saņēmis divas vēstules, no Dienvidu rietīmu reģiona valdības iestādes 29. jūlijā tā tika nosūtīta un, un Vestmidlendas iestādes 23. jūnijas. Abās šajās vēstulēs ir skaidrots, ka valsts sekretārs vēl ar vien gaida, lai pieņemtu lēmumu. Viņš nezina, vai piešķirt šo plānošanas atļauju vai nē valsts sekretārs ir nolēmis izdot 14. panta deklarāciju Konvals padomē, kas neļaus Konvals padomē īstenot šo projektu un virzīt uz priekšu plānošanas atļauju, ko tā ir piešķīrusi. Īsnībā šis eh, priekšlikums un projekts īsnībā ir tikai pa pusē pabeigts. Manuprāt, lēmums par to, ko darīt ar šo lūgumrakstu, ja mēs to pieņemtu šodien, būtu pāragras. Valdība Lielbritānijā īstenībā nav vēl izlēmusi, ko darīt. Es, protams, neapšaubu subsidiāts principa piemērošanu. Es gribētu teikt, ka mums ir jābūt realistiskiem. Valdība nav pieņēmusi savu lēmumu, kā mēs varam reaģēt uz šo lūgumrakstu loģiskā. Otrs iemesls, kāpēc es uzskatu, uh, Eh, ka mums eh, būtu pāragri pieņemt lēmumu šodien, ir tas, ka šis eh, projekts saņem līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kornvalas pilsētas padomas. Šie finansēšanas lēmumus, ko atsaucas komisija, protams, var tikt pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem, pēc tam, kad tiek ir piešķirtas plānošanas atļaujas. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzētu pie šī lūgumraksta atgriezties arī nākotnē, tad, kad mēs zināsim, kādi tad būs uh, rezultāti. Tagad uh, runāšu tālāk. Konvols pilsētas padome ir iesniegusi pieteikumu Lielbritānijas valdībai pāri šī projekta līdzfinansējumu. Un tas ir priekšnosacījums, lai Eiropas Vinolas attīstības fonds varētu piešķirt savu līdzfinansējumu. Kā mēs zinām, pašlaik ir ekonomiskā krīze, nu, un Lielbritānijas valdība īstenībā sāk izdarīt uh, lielus uh, saīsinājumus savā budžetā. Uh, galvenokārt tiek uh, samazināts uh, pašvaldība budžets, tie ir gandrīz 40% no viņa budžeta. Tieši tāpēc, ja nebūs pieejams šis vajadzīgais finansējums, tad projekts nevarēs virzīties uz priekšu beigais, beidzamais arguments. Mēs eh, dzirdējām, ko teica Maksakungs. Īsnībā tiks zaudētas darba vietas, ja šis projekts virzīsies uz priekšu. Neatkārtošu iemeslus, kāpēc tas tā notiks, taču es gribētu jums atgādināt, ka papildu darba vietu, jauna darba vietu radīšana manuprāt, arī ir priekšnosacījums, lai Eiropas eh, Reģionālās attīstības fonds piešķirtu savas dotācijas. Es domāju, ka mums vajadzētu saņemt vairāk informācijas. Valdības iestādes eh, nesaka, kad tās gatavojas pieņemt lēmumu, bet tās apgalvo, ka lēmums tiks pieņemts drīz. Ja tagad citas uh, intervences nav. No tad es eh, arī teiktu, ka ir vērts paturēt eh, lūgumu raksta izskatīšanu atklātu. Būs rakstīt dokumentam atbild arī komisijas um, mutvārdu uh, pozīcijas paušanai. Es sapratu tā, ka reģionu pārstāvs tagad atbildēja konkrēti uz jautājumu par finansējumu, jo tas ir viņa uh, kompetences lauciņš, bet eh, komisijai nebūtu nekāda pienākuma konkrēts um, projekts pārbaudīt. No otras puses ir eh, vidas ģenerāla direktorāts, kuram gan derētu saturiski pievērsties projektiem, kurus Eiropas Savienība finansē. Protams, ir jāpārbauda, cik lielā mērā projekti saskan ar vides eh, prasībām, vides likumdošanas prasībām. Tātad šādu pārkāpumu, vidas likumdošanas pārkāpumu nevaram izslēgt, un te nu no akal uh, Eh, arī tiek Eiropas saimnības eh, finansiālie līdzekļi tērēt. Tātad tas viss būtu jāpārbauda, lai, pār, mm, lai konstatētu, vai šie projekti atbilst direktīvas prasībām. Noteikti būtu svarīgi vēl papildi informāciju šeit eh, saņemt no vides ģenerāla direktorāta, un tad arī redzēsim, ko darīsim pēc tam. Būtu jauki, ja mēs tātad saņemtu vides ģenerāla direktorātu detalizētu atbildi par šīs petīcijas saturu. Ļoti jauki. Tad atliek, eh, kam arī šo lietu uz septembru. Un līdz ar to komitejas darbu mēs varam eh, beigt. Darba kārtības punkti ir izskatīti. Paldies kolēģiem. Visiem klātesošiem novēru jauku vasais atvenam. Nē, piedodiet, vēl viens punkts. Deivida atvainojies, vienu punktu nepamanīju. B. Daļā mums arī vēl ir lūguma raksti. Un te ir tagad tāda norāde kolēģa Aukene. Septiņdesmit astotais punkts, uz to norāda viens kolēģis. Mm, tas būtu jāpārceļ A daļā. Un tad vēl 54. punkts un 21. un 22. Arī uz A daļu būtu jāpārceļ, tiek prasīts. Ļoti jauki. E, tad tas e, būtu izdarīts. Vairāk man nav ko piebilst. E, vēlreiz novēlu jauku vasaru